Hola, muy buenas tardes, queridos colegas. Lo primero, pedirle. Labdien, kolēģi! Lūdzēsiet pacietīgi, jo šī ir pirmā reize, kad es vadīšu balsošanu. Un vispirmām kārtām vārds tiks dots referentam Fokskungam. Lūdzu! Paldies, priekšētāji kungs, ņemot vērā, ka mēs esam. Um, iekavējuši laika ziņā, mēģināšu izteikties pēc iepriekš lakoniskāk. Vēlos teikt paldies ēnu referentiem, viņu darbiniekam un sekretariātam par to, ka viņi bija pretim nākoši sagatavojot šo atzinumu, tīpaši ņemot vērā to, cik īsi bija termiņi saistībā ar vasaras pārtraukumu. Es eh, vēlētos arī runāt par atzinumu formulējumu, pirms mēs pārējām pie skaitļiem jo, ja mēs paskatāmies uz atzinumā izmantojumiem terminiem, mēs redzam, ka Mēs esam panākuši dažus ļoti plašus kompromisus, un mēs teicām, ka vēlamies rīkoties atbildīgi un sūtīt skaidru vēstījumu budžeta komitejai un arī padomē par to, ka mūsu galvenā prioritāte ir pienācīga finansējuma nodrošināšana īsīs un ka šīs pozitīvās prioritātes jāsabalansē ar to, ko daži deputāti sauc par negatīvām prioritātēm, ko es sauktu par izdevumu samazināšanu. Nu, lai kādus terminus mēs izmantotu, ir skaidrs, ka mēs vēlamies pārvietot izdevumus no vienas jomas uz citu. Lai gan izmantotie vārdi šajā atzinumā ir labi, diemžēl vairāki grozījumi, ko mēs esam saņēmuši, nav pārāk labi. Es labprāt varu pieņemt grozījumus, kas atbalsta papildus izdevumu izveidošanu, bet tas, ko mēs redzam no daudziem deputātiem šajā komitejā, lai arī viņi ir gatavi piekrist formulējumu, kur tiek runāts par prioritātēm, tad, kad runājam par konkrētiem grozījumiem, tad viņi piedāvā palielināt izdevumus te par visu. It īpaši es skatos uz Eiropas tautas partiju un sociālu demokrātu grupu. Un Ludvigsam kungam no S&D grupas vēlētos jautāt, kad viņš runās, paskaidrot, kāpēc krosnes 6720 6724 ir tik prioritāri. Viņš piedāvā papildus 2,4 miljonus eiro izdevumiem, kas saistīts uh, darbiniekiem nodarbinātības statistikas uh, jomā, un 6724 1,7 miljonu Um, darbiniekiem, kas sastrādā ar nodokļu un, un muitas jomu, un tās nav prioritātes, tās nebija prioritātes nevienā no diskusijām, un arī rakstiskajā atzinumā tās netika nostādīts, kāda ir uh, prioritātes. Tādēļ aicināšu balsot pret šiem grozījumiem. Esmu ļoti pārsteigts, ka tautas partija atbalsta šādus izdevumu palielinājumus, jo visās diskusijās mēs teicām, mums ir jāizvirza prioritātes ja mēs vēlamies sūtīt skaidru vēstījumu padomē, ka mēs esam ar konkrētām prioritātēm, tad tā arī jādara. Mēs nevaram teikt, ka, nu jā, tāds ir mūsu nolūks, bet tad nobalsot par katru izdevumu palielinājumu, kas tiek likts priekšā. Es īpaši liels paldies Svenam Gigoldam par viņu grozu viņu 6729, kas piedāvās samazināt izdevumus par 4 miljoniem eiro par princ komandu programmu. Es aicinātu visus deputātus atbalstīt šo grozījumu. Tātad tie 4 miljoni, kas ir ietaupīti, un tos varētu izmantot labāk. Un man bail priekšādē, ka mēs varētu gal galā nonākt pie rakstiska atzinuma, kas ir pareiziem vārdiem, bet tad, kad runāsim par skaitļiem, tad deputāti nebalsos par izdevumu samazināšanu un, manuprāt, tad mēs izskatīsimies gluži vienkārši muļķīgi. Es vēlos, lai tiktu atbalstīts 6729 grozījumi, 6703 un 6704 par konkrētiem samazinājumiem, 6720 un 6724 par tiem vajadzētu balsot pret tātad. Un vēlētos arī uzzināt, kādēļ tad viņš piedāvā vairāk naudas tērēt statistikas un nodokļu darbinieku atalgošanai, un kāpēc tā ir tik liela prioritāte. Jā, paldies Foksa kungam. Un tagad došu vārdu ēnu referentiem. Un lūdzu izsakieties pēc iespējas kodolīgāk, jo, kā jau zinat, mēs jau esam iekavējuši par 30 minūtēm tā kā bija ļoti apjomīga prezentācija no Barņē kunga. Tādēļ es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs censtos izteikties pēc iespējas īsāk. Žanpola Guzēs, lūdzu. Izteikšos pavisam īsi, priekšsēdētāja kungs, gribu norādīt, ka ir bieži vien interesantāk klausīties uz komisāru atbildēm uz jautājumiem, nekā e, ātri, ātri skriet e, cauri mūsu jautājumiem, um, kas neļauj pilnībā izteikties un tikai jāsteidz uz priekšu. Katrā ziņā par mūsu balsojumu sarakstu uh, um, mēs balsosim pret, jo nav ņemt vērā mūsu viedokļi un ir vēlme samazināt izmaksas budžetu kontrolas iestādēm. Uh, Nu, kad es salīdzinu, kas tiek piedāvāts nākamajā pārskatā uz e Eiropas banku iestādi un citiem, kur ir norādīts, ka ir jāmazina budžets, nu, jautājums tad pie kā mēs ar to nonāksim beigās. Paldies! Liels paldies Kozēs kungam! Un tēt pārstāvot sociālists un eh, de demokrāts Ludvigsena kungs. Es... Vēlētos pirms pateikties arī referentam, un tas patiešām arī tas, ko jūs arī minējāt, un tas ir ļoti labi izklāstīts. Es uzskatu, ka šeit varētu arī panākt ļoti lielu piekrišanu, ņemot vērā šim aspektam par to, ka ir nepieciešams Eiropas uzraudzības iestāde. Uh, Un šeit eh, nevajadzētu arī piešķirt mazākus resursus, lai nodrošinātu arī finanšu tirgus stabilitāti un panāktu šo mērķi, tad ir nepieciešams arī stingrāk un lielāka pāraudzība Eiropas Savienības līmenī. Un mums tas arī ir aktīvi jāpanāk ne tikai Eiropas Savienības parlamentā, bet arī ārpusē. Eh, galvenās prioritātes ir pietiekami skaidrs, Un eh, es domāju, ka mums nevajadzētu arī aizmirst eh, citus sektorus, un šeit es esmu uzsvērs trīs eh, punktus, tātad divus jau no tiem uz, uzrunāja referents. Vispirms mums ir jānodrošina par to, tas, ka komisija attiecīgi piešķir resursus lai varētu attiecīgi finansēt ļoti visaptverošos finanšu tirgus ef efektivitātes instrumentus, lai to varētu arī panākt. Un lai arī mēs varētu attiecīgi arī sasniegt Eiropas Savienības plānošanas mērķus. Un katrā gadījumā tas ir ļoti visaptverošs mehānisms un tas arī ļoti sarežģīts darbs un tādēļ mums ir nepieciešams. Uh, attiecīgie darbinieki un to darbinieku kvalifikācija ir jāpaukstina, kā arī kvantitāte. Un tādēļ mums ir jānodrošina to, ka statistikas dati Eiropas Savienības līmenī tiek uzlaboti, un tas pats arī attiecās uz ekonomikas sektoru. Ir ļoti svarīgi, lai mums tiktu nodrošināta lielāka kvalitatīvā efektivitāte, Eiropas Savienības līmenī, lai mēs varētu arī ieguldīt citās programmās e, šo sniegumu. Un treškārt ir svarīgs aspekts, um, ja mēs runājam par, um, lai mēs apkarotu uh, situāciju, kad, tiek, kad izvairās ap, mm, apmaksāt nodokļus tādēļ, lai attiecīgi to apkarodu, tad mums atkal attiecīgi ir jānodrošina darbinieku gan skaita ziņā, gan arī kvalitātes ziņā. Un tas attiecīgi arī atspoguļojas mūsu teikumos, ko mēs šeit esam iekļāvuši. Ja me, šeit ir arī četras pozīcijas, kas arī atspoguļojas um, šajā prezentācijā. Mums ir jābūt ļoti konkrētiem, kas attiecās uz budžetu un to izdevumiem. Mums arī attiecīgi, protams, arī jādomā par um, attiecīgiem taupījumiem, bet Es uzskatu, ka mums nevajadzētu attiecīgi apgriezt um, budžeta resursus tādos sektoros, kas varētu ļoti negatīvi ietekmēt um, Eiropas Savienības ekonomikas sektoru. Tas būtu vienkārši kontraproduktīvi. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums nevajadzētu attiecīgi šeit ietaupīt uz tādiem resursiem, kas negatīvi ietekmētu. Lielas paldies! Lielas paldies! Un tagad uh, um, Alde vārdā Torvalda kungs. Aicinu jūs izteikties kodolīgi, jo laika nav daudz. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs! Esmu skrējis kā kāmītis ritenīs starp dažādiem darbiem, kas man jāpaveic, tad e, centīšos tomēr koncentrēties uz e, šo darba kārtības punktu. Uzskat, kāds jums ir līdzsvarots, runājot par skaitļiem savukārt. Uh, uzskatām, ka šai iestādēji vajadzētu plašāku atbalstu nekā to, ko piedāvā komisija. Attiecībā uz pārējām budžeta daļām, kā tas jau parādās atzinumā e, teksta daļā, par to gribētu pateikties uh, referentam par labi formulētiem kompromisiem, kas, mūsuprāt, atspogļo mūsu viskopīgo nostāju, ka kopumā domājam līdzīgi. Mums vajag atbildīgu budžetu ar skaidrām prioritātēm un eh, skaidri saprast, ka ir jāgriež tās daļas, kas ir mazāk nozīmīgas. Mums ir jāizno Eiropa 2020 strateģiskie mērķi. Un, lai arī es redzu politisko e, nozīmi šim priešlikumam, es tomēr aicinātu nepiekrist e, eh, bu, Eiropas Savienības budžeta iesaldēšanai, e, jo eh, tajā gadījumā mēs nevarēsim izpildīt mūsu kopīgi pieņemtās apņemšanās eh, esošajā daudzgad finanšu plānā. Ir jāņem vērā, kas tika veikts iepriekšējā plāna ietvaros, un tēta eh, jāmaksā par to. Nākamais. Es neatbalstu pilnībā Eiropas Savienības budžeta palielināšanu nu, par tūkstots procentiem, kā tas tiek piedāvāts pagājušā gada kreisera ziņojumā. Uh, Eh, kas ir pilnīgā pretstā ar vienlaicīgi pieņemto eh, otru eh, atzinumu. Es esmu pret grozījumu, kas, kurā ir aicināts to iekļaut šajā atzinumā. Paldies, priekšsēdētāji, no manas puses viss. Liels paldies, Torvelta kungs. Nākamais Gīgolda kungs. Pirmkārt, arī no manas puses gribu pateikties referentām par veiksmīgo sadarbību. Uh, vairākos jautājumos. Šķiet, ka attiecībā uz skaitļiem mēs esam lielos vilcienos vienas prātis. Tāpat arī par daudziem kompromisa grozījumiem, kas iesniegti šim atzinumam. Eh, bet es te gribētu runāt par A kompromisu, kurā ir teikts, ka visiem eh, tātad palielinājumiem ir jābūt sabalansētiem ar samazinājumiem. Tas ir tiešā pretrunā ar to, ko eh, parlaments ir teicis, ka makroekonomisku iemeslu dēļ vienotā tirgus ciešākai integrācijai ir pamazām jāpanāk nonākšanu pie lielāka Eiropas Savienības budžeta. Uh, Un nu, es piekrītu, ka eh, Kais eh, eh, komitejā arī šo viedokli atbalsta, bet tas, tā nav vienīgā patiesība, kas iespējama. Silvija Gulārs, sociālisti un mēs esam piedāvājuši grozījumus, kuros aicinām atteikties no šīs dogmas, ka Eiropas budžets nedrīkst tikt palielināts, un ka katram palielinājumam ir līdzi jānāk arī samazinājumam kādā citā jomā. Es aicinātu kolēģus pārdomāt nostāju A kompromisā, jo, manuprāt, tas ir dziļā pretrunā ar parlamenta balsojumiem pagātnē par to, ka ir nepieciešams nākotnē nonākt pie lielāka Eiropas Savienības budžeta un vieno, spēcīgāk vienotā tirgus. Lielas paldies! Sven? un eh, koe pārstāvis Sven kungu neredzu, tāpēc došu vārdu uh, Santu Terho kungam no sociālistiem un demokrātiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Foksa kungs! Uh, jūs bijāt lielisks referents! Finanšu krīzes laikā uzskat, ka ir vitāli svarīgi Eiropas Savienībai uh, rādīt piemēru Dalībvalstīs notiek eh, ļoti sarežģīti taupības pasākumi, tāpēc atbalstu referentu viedokli, ka 2013. gada budžets ir jāiesaldē. Tomēr mani satrauc daži no iesniegtajiem grozījumiem, kas e, iestājās pret šo principu, un tāpēc es aicinātu, e, kuros aicinu balsot pret šo atzinumu, lai arī tas tika labi sagatavots. Uh, Mums vajadzētu Eiropas Savienību atcerēties, ka resursi nav bezgalīgi, un vienmēr kād ir paredzēti kādi tēriņi, tas noteikti kaut ko maksā. Paldies, tēt, Terho, eh, kungs, eh, Foksa kungs, varbūt jūs vēl gribat ko piebilst. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, varbūt mēs varētu ķerties klāt balsošanai. Labi, paldies. Tādā gadījumā pāriesim pie balsojuma. Vispirms pārbaudīsim sistēmu. Lūdzu deputātus ievietot eh, elektroniskās kartītes eh, pultīs, lai pārbaudītu, vai tās strādā. Sí, pero no hay todo. Ah. Todavía faltan, puedes decirlo, todavía faltan. Todavía faltan seis personas, there are six people left. Seši deputāti nav nobalsojuši. Nav ielikuši savas kartītes. Labi, tagad viss kārtībā. Pāriesim pie balsojuma par atzinumu. Pirmais grozījums, kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski, saka priekšsēdētājs. Okay. Labi, beidzam balsot. Noraidīts, atvainojiet, ka iepriekš kļūdījos. Pārējām pie otrā grozījuma un trešā Kas par? Priekšsēdētājs atvainojiet. Otrais grozījums. Kas par? Balsojam. Pret. Atturās. Pieņemts. Trešais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums, kas par pret atturās, noraidīts. Piektais, kas par pret atturās, pieņemts. Sastais Nē, astotais grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Pārbaudīsim elektroniski. The votes are closed. Beidzam balsot. Noraidīts. deputāts no zāles saka, ka viņam nav līdz elektroniskā kartīte, bet viņš grib balsot tik un tā. Tātad pārējām pie astotā grozījuma, kas par, pret, atturās, pieņemts. Piecpadsmitais. Priekšsēdētājs eh, atsauc eh, balsošanu par 15. Pārbaudīsim elektroniski iepriekšējo. A kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums, kas par pret, atturās, pieņemts. 20. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. B kompromiss. Kas par? Te ir balsojums pa daļām. Tātad balsosim par pirmo daļu. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 26. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 27. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. C kompromiss, kas par pret atturās pieņemts. 31. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 32. kas par pret atturās, pieņemts. D kompromiss, kas par? Pret, atturās, pieņemts. E kompromiss, kas par? Pret, atturās, pieņemts. 36. grozījums. Priekšstādātājs izlabo 38. Vēlreiz eh, labojums 39. grozījums. Kas par? Pret, atturās, Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu, balsojam. Sākam balsot. 39. grozījums. Uh, sorry, apologize, 39 is false, so we have already... Priekšsēdētājs atvainojas, 39. ir atkritis. Balsojam par 38. Kas par? Pret atturās par e, pieņemts. Tātad 40. kas par pret atturās pieņemts. 41. kas par pret atturās pieņemts. 42. kas par pret atturās pieņemts. 43. kas par pret atturās pieņemts. 44. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Un tagad balsojam uh, par sākotnējo dokumentu kopumā. Sākam balsot. We close it. Beidzam balsot. 37 pār, 2 pret, 2 atturējušies Atzinums ir pieņemts. Pārēsim pie Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta. 6, 7, 2, 6 grozījums. Kas pār? Pret, atturās, uh, noraidīts. 6, 7, 2, 9. Kas pār? Pret, atturās, noraidīts. Grozījums 6700. Vai kāds ir pret, šai, pret šo priekšlikumu? Sí. So we go now to... Pievērsimies 016701 par, pret, atturās, noraidīts. 19, 6, 7, 1, 9. Pār pret atturās noraidīts. Pārbaudīsim 6719 elektroniski. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Es atvainojos, vai mēs uh, nobalsojam par 6700? Mums vajadzēja par to balsot. pēc tā kā mans grozījums tika noraidīts, tad ir jābalso attiecīgi par nākamo grozījumu 6700. Sven, tas tika noraidīts. Mans tika noraidīts, bet nevis tas, ko iesniedza ziņotājs. Tātad, kas ir par? Par grozījumu 6700, kas pret? Atturās, noraidīts.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 atturās noraidīts. 31. par, pret, atturās, pieņemts. 27. Es atvainojos, nepareizi. 39. nē. 02. kas par, pret, atturās, noraidīts. 39. kas par, pret, atturās, pieņemts. 32. kas par? Es atvainojos. 40. Grozījums 40. kas par? Pret, atturās, pieņemts. 43. kas par? Pret, atturās, pieņemts. 16. kas par? Pret, atturās, pieņemts. 6741, kas par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Vai es teicu pieņemts? Pieņemts. Bet tik un tā pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. pieņemts. 42. kas par? Pret atturās pieņemts. 24. kas par? Pret atturās pieņemts. 25 par? Pret atturās pieņemts. 03 par? Pret atturās noraidīts. 23 par pret atturās pieņemts. 04 par pret atturās noraidīts. 7000, kas par pret atturās noraidīts. 22 par pret atturās pieņemts. 20 par pret atturās pieņemts. 05 par pret atturās noraidīts. 21 par pret atturās pieņemts. 37 par pret atturās pieņemts. 34 par pret atturās pieņemts. 36 par pret atturās pieņemts. Lielas paldies! Es patiešām vēlētos atvainoties par savām kļūdām, un tagad mēs pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Good. No. I'm just in a hurry. Sorry for that. Sorry no for problem. The, my no problem. So, fine. Seguimos. Eh, señora. Movemos, pasamos al siguiente punto. Le pido disculpas. Labi, virzīsimies uz priekšu. Es vēlētos atvainoties Reinhorta kungam par um, aizkavēšanos. Un ko es tagad darīšu? Es tagad došu vārdu Rēna kungam un lūdzu sniedziet informāciju mums par nākotnes banku savienību, jeb pareizāk sakot par ekonomikas un monetāro savienību. Lūdzu, es dodu jums vārdu. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Lielas paldies, priekšsēdētāji, arī godātie. Um, uh, kolēģi, kungi, dāmas, eh, katrā gadījumā mēs esam tagad uzsākuši mūsu darbu. Es vēlētos arī jums pateikties eh, par to, ka mēs varam diskutēt par šo ekonomikas un monetāro savienību. Tas ir viens no projektiem, eh, pie kura mēs kopīgi strādājam jau vairāk nekā gadu, un Un katrā gadījumā nākotnē mēs vēl par to diskutēsim un arī pie tā piestrādāsim nākamos gadus. Es eh, domāju, ka nepieciešama dziļa diskusija par šo jautājumu loku, lai mēs varētu turpināt eh, mūsu darbu pie šī projekta un lai mēs attiecīgi varētu arī redzēt Eiropas Savienībai labus rezultātus un arī Eiropas Savienības parlamentam, protams. Eiropas Savienība pēdējo gadu laikā uh, ir uzsākusi ļoti tālredzīgus un efektīvus uh, soļus, lai apkarotu mūsu ekonomisko krīzi, kā arī lai uzlaboti um, MU pārvaldību, monetārās savienības uh, pārvaldību, un lai arī attiecīgu um, mēs varētu veicināt mūsu aktivitātes. Un lai mēs arī attiecīgi novērstu ekonomisko nelīdzsvaru nelīdzsvarotība, kas attiecās monetārajā savienībā. Un mums jāņem vērā to, ka mums vēl aizvien būs vairāk izaicinājumu priekšā. Ja mēs runājam par esošo tātad monetārās savienības arhitektūru, struktūru, tad man ir jārunā, ka šeit ir man jārunā par sākotnējiem, sākotnējo vienošanos un arī, ka mums ir jānodrošina stabilāki pamati, lai nodrošinātu vienoto valūtu ilgspējīgai Eiropai. Īstermiņā mums attiecīgi ir jāierobežo krīze un arī jāatdzīvina izaugsme, ir jāapkaro attiecīgi uh, balansa trūkumi. Un mums arī jāsāk attiecīgi uzlabot monetārās savienības struktūru. Ņemot vērā šo informāciju, Eiropas Savienības padome arī ir attiecīgi diskutējusi par monetārās savienības uh, idejām un principiem. Tu, uh, uh Van Rompujkungs jau to arī prezentēja sadarbībā ar uh, komisiju, Eirogrupu un ar Eiropas centrālo banku. Uh, ziņojums attiecīgi uzsver četrus pilārus, tātad tā, tā, tādu savu veidu blokus Eiropas Savienībai, tātad ir jāintegrē attiecīgi finanšu ietvers, ir arī jārunā par budžeta ietveru un jā, jāintegrē arī rīcība politikas ietvers un jāstiprina dem, demokrātijas leģitimitāte un uzticamība. Ir, protams, skaidrs, ka ir nepieciešams progress visos šajos uh, četros galvenajos punktos un visos jautājumu lokos. Ir arī jāņem vērā to, ka attiecīgi valstu valdības ir snieguši mandātus ar Eiropas Savienības pārstāvjiem, lai uh, prezentētu attiecīgi oktobrī ziņojumu un, uh, un gada beigās arī tiks galīgais ziņojums prezentēts. Uh, vidustermiņa ziņojums vairāk uh, koncentrēsies uz pasākumiem, kas tiek paredzēti īstermiņam. Un galīgajā uh, ziņojumā decembrī jau tiks uzsvērts um, attiecīgie aspekti, ko tad mēs īsti varētu darīt uh, šajā ietverā un kādi ir nepieciešami pasākumi, lai panāktu pārmaiņas. Uh, Eiropas Savienības parlamenta dalībvalstu pārstāvi, protams, tiks arī cieši iesaistīti, un mēs ar viņiem arī konsultēsimies sagatavošanās, eh, ziņojuma sagatavošanas laikā. Mums ir nepieciešams arī panākt vienprātību pār šo mm, īstermiņā izdarāmo un arī to, ko mēs vēlamies sasniegt ilgtermiņā, lai mēs varētu attiecīgi izstrādāt visaptverošu ceļa karti, ja mēs runājam par ekonomikas un monetāro savienību. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams uh, attiecīgi noslēgt mūsu darbu pie jau uzsākto darbu Protams, tas atšķirsies no tā, ko mēs jau iepriekš esam darījuši, tātad uh, sākotnējos desmit gados, ja mēs runājam par monetāro savienību godātie parlamenta locekļi, ja mēs vēlamies tālāk attīstīt finanšu savienību, ja banku sektoru savienību, tad mums uh, ir attiecīgi arī ir jānosaka prioritātes, lai izstrādātu tātad šo sa savienību. Mēs vēlamies uh, virzīties uz priekšu bez nekādiem kavējumiem, tas nozīmē uh, Pašlaik, tātad pirmajā posmā, mēs esam saskaņā ar Eiropas tātad samita rezultātiem 29. jūnijā, tātad mums ir priekšlikums, ka mums ir nepieciešams izstrādāt pāraudzības mehānismus Eiropas Savienībā atrodošajām bankām. Tas tiks prezentēts divu nedēļu laikā, varbūt tās iespējams pat pēc desmit dienām lai mēs to varētu nobeigt uh, gada beigās, lai mums būtu attiecīgi vienošanās par šo vienoto, uh, tātad uh, par šo vienoto pāraudzības sistēmu. Un lai mēs varētu arī attīstīt šo jauno instrumentu, lai mēs varētu arī tieši rekapitalizēt bankas. Es esmu pārliecināts, ja mēs attiecīgi izstrādāsim un pa, šo tātad pāraudzības mehānismu Eiropas Savienības līmenī, tad mēs attiecīgi arī izstrādāsim um, elastīgāku bankas savienību, un tas būs sava, sava zēņa pasākums, lai nodrošinātu stabilitāti un integrētu Eiropas Savienībā un lai mēs neradītu kaut kādu negatīvu ietekmi un negatīvu, negatīvas attiecības starp tātad valdībām un banku sektoru. Un tādā veidā mēs varam arī radīt jaunas darba vietas. Es arī esmu diskutējis par šo jautājumu lokumā arī ar Barņē kungu, un tas, protams, arī bija viens no jūsu jautājumu lokiem, kad jūs diskutējāt ar Dragī kungu. Uh, ar kuru es esmu cieši sastrādājies. Un, ja jūs vēlaties to redzēt kā savu veidu um, sapratnes simbolu, tad man nav nekas pretī pret to, bet es vēlētos uzsvērt pāris svarīgākos punktus. Um, jāņem vērā to, ka tas ir viens no tiem svarīgākajiem pamat uh, elementiem, lai tātad reaģētu uz ekonomikas krīzi un arī tas attiecās uz ekonomikas un monetāro savienību. Izejošais punkts ir tas, ka finanšu sistēma Eiropā ir uh, pamatā integrēta, lai gan mēs arī esam redzējuši arī simbolu uh, zīmes, uh, tātad, ka gadu laikā ir ticis renacionalizēts. Šeit ir arī norisinājušās vairākas elementi, kas parāda finanšu nestabilitāti. Uh, kāda, piemēram, attiecīgi negatīvā ietekme ir arī ietekmējusi citas dalību valstis, un, attiecīgi, šī ekonomiskā krīze ir e, ļoti negatīvi ietekmējuši tieši Eiropas Savienības dalību valsts. Un tādēļ mēs e, piemērosim šos instrumentus visai Eiropas Savienībai, un ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī uh, citām valstīm, kas vēlētos uh, ciešāk integrēties Šajos gadījumos dalība valstis no dalībvalstīm tiek sagaidīts, ka viņi juridiski saistā, eh, tiek paraksta saistības, ko arī uzsver Eiropas centrālā banka, tātad tas būs uh, eh, saistoši uh, eh, valstu bankām un valstu valdībām. Šim mehānismam e, ir nepieciešams ambiciozs tvērums, ja mēs runājam par e, banku skaitu, kas tiek iekļautas šajā ietvarā. kā jau mēs esam redzējuši iepriekšējos gados, pat iespējams e, vismazākā banka var, izrais, var izraistīt arī finanšu nepatikšanas, jeb krīzes. Uh, kā piemēram Bankija vai uh, eh, no, nu, Northern Rock. Un eh, attiecīgi mums ir nepieciešams šis mehānisms, kas pāredzētu visas Eiropas Savienībā atrodošās bankas eh, sadarbībā Eiropas, ar Eiropas centrālo banku. Eiropas centrālajai bankai ir aust, jāuztic tātad galvenajā uzdevumi, lai pāraudzītu šo banku sektoru, lai nodrošinātu efektīvu uh, rīcību, aktivitātu, kā arī uh, nodrošinātu kvalitatīvu pāraudzību, ņemot vērā mūsu pieredzi un arī, ka mēs esam attīstījuši arī šo ekspertīzi par šo, par šo pasākumu, tad mums ir jāsaka, mums ir jāturpina tas vēl arī nākotnē. Mums arī ir jānodrošina, ka jebkāda veida uh, interešu konflikta riska arī lēmumu pieņemšanas iestādēs, kas arī attiecās uz Eiropas centrālo banku. Mums no šādām situācijām ir jāizvairās, un tas nozīmē to, ka mums ir, ir jānodrošina šo pāraudz, ka mums ir jānošķir šīs pāraudzības funkcijas no, no tiem, kas tātad pieņem lēmumus. Un beigu beigās viens no svarīgākajiem mehānismiem, ja mēs runājam par demokrātijas uh, uzticamību, uh, Tātad, un, ja runāju par uzraucības pasākumiem Eiropas centrālajā bankā, tad mums ir tātad tie jānodrošina un jānodrošina tātad neatkarības princips. Tātad e, ir jāstiprina Eiropas centrālās bankas uzticamība, ja mēs runājam par monetāro politiku. Komisija jau ir ierosinājusi vairākus likumdošanas aktus, kas varētu nu, pastiprināt valstu esošās sistēmas, ja mēs runājam par banku sektoru noregulējumu, un lai arī nodrošinātu kapitāla pras, eh, prasības. Šie instrumenti tī, ir visām 27 dalībvalstīm svarīgi un tos uh, vajadzētu apstiprināt gan Eiropas Savienības parlamentam, gan padomē pēc iespējas ātrāk. Otrais posms. Mums ir nepieciešams uh, noteikts progress, ja mēs runājam par uh, noguldījumu garantiju schēmām, kā arī, ja mēs runājam par vienoto Eiropas noregulējumu schēmu. Ja mēs runājam par tiesību aktiem, kā jau es teicu, nākamo divu nedēļu laikā vai arī nākamo desmit, laiku, desmit dienu laikā mēs izstrādāsim vienotu pāraudzības mehānismu. Mums vajadzētu arī pieņemt uh, paziņojumu, kas attiecīgi izklāstīs attiec, uh, tātad šo ceļa karti, lai nodrošinātu uh, bankas savienību. Godātie locekļi! Šeit ir, ir attiecīgi savstarpēja atkarība starp aktoriem, lai nodrošinātu fiskālo savienību, lai nodrošinātu uh, Uh, visefektīvāko, tātad visefektīvāko darbību monetārajā savienībā, arī attiecīgi dalībvalstīs, fiskālai savienībai ir nepieciešams nodrošināt tātad šīs budžeta rīcība politika gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī valstu līmenī, lai mēs nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi un nodrošinātu arī makroekonomisko stabilitāti. Šeit ir nepieciešams iekļaut efektīvus instrumentus, lai novērstu uh, Uh, neilgtspējīgs uh, tātad attīstības posms procesu dalību valstīs, un mums ir arī nepieciešams um, iekļaut asim, tātad šos instrumentus, lai novērstu asimetriskos šokus un lai nodrošinātu stabilitāti Eiropas Savienībā un Eirozonā. Tā šeit varētu iekļaut, uh, koordinēt vai pat iespējams kopīgi, bet ierobežotu uh, Tātad principi, ja mēs runājam, ja tajā pašā laikā tiek iekļaut arī instrumenti, lai mazinātu tātad šo risku, lai nodrošinātos pret tātad šiem bezbiļetniekiem, jeb attiecīgi ētikas riska negatīvajai ietekmē, tādai mums ir uh, Mums nevajadzētu arī šo slieksni tik augstu paaugstināt, tātad, ja mēs runājam par īstermiņu, jo tas, diemžēl, paradoxāli var negatīvi ietekmēt arī e, šo situāciju, lai pilnībā integrētu ekonomikas un monetāro savienību kā vienu no iespējām. Un tādēļ kamēr mēs uh, strādājam un izstrādājam tātad nākotnes ekonomikas un monetāro savienību, mums tajā pašā laikā arī jāizmanto jau esošie instrumenti, un tātad visu instrumentu kastīti un arī esošo pārvaldības ietveru, kas pašlaik uh, funkcionē, un mums vajadzētu arī attiecīgi uzlabot, ņemot vērā to, ka vienmēr var kaut ko uzlabot. Uh, un tas man. Līdz ar to es vēlos vēl runāt par ļoti būtisku tēmu, kuru nedrīkst aizmirst. Mēs varam uzlabot pārvaldības ietveri, tīpaši pabeidzot eh, divu dokumentu pakotni, un mēs to varam izdarīt patreizējā līguma ietvarā. Mums jārada jauna dinamika esošajā trialogā, lai mēs varētu uh, ātri panākt vienošanos, kas ņemtu vērā sākotnējo priekšlikumu mērķi, proti uzlabot budžetu pāraudzību un politikas koordināciju Eirozonā. Tas ir eh, arī saistīts ar to, ka tiek saulēcīgi iesniegti eh, budžetu plāni un izveidots efektīvāks ietvars vai cīnītos par pārmērīgiem deficītiem. Tālāk integrācijas soļi var tikt spērti tālākā termiņā, to starp spēcīgāka fiskālā integrācija, ko varētu apvienot ar kopējiem parāda instrumentiem, bet ir jābūt pilnīgai skaidrība, ka šādiem soļiem vispirms ir nepieciešams, lai uh, būtu lēmumi pieņemti kopīgāk un jāspēr atbilstošie soļi, lai tie tik pieņemti politiski leģitīmā ceļā. Cienējamie deputāti, domājot par lēmumiem, kas tiek pieņemti Eiropas līmenī attiecībā uz finanšu, fiskālo un ekonomikas politiku, būs nepieciešami spēcīgi mehānismi, lai leģitimizētu lēmumus, kas ir kopīgi pieņemti un lai nodrošinātu demokrātisko atbildību un līdzdalību. Tas ir būtiski, lai iegūtu sabiedrības atbalstu lēmumiem, kas tiek pieņemti Eiropas līmenī un ievērojami ietekmē mūsu pilsoņu ikdienas dzīvi. Ekonomiskais dialogs, kuru izveidoja ar sešu dokumentu pakotni, ir jauns starpinstitūciju instruments, kas nodrošina fórumu, kur demokrātiski atbildīgā ceļā var koordinēt ekonomikas politiku. Potenciāli tārējoša ietekme šim sešpako, sešu dokumentu kopumam ir tāda, ka Eiropas parlaments var vēst ekonomikas dialogu ar atsevišķām dalībvalstīm, tīpaši tad, kad šīs dalībvalsts pārkāp stabilitātes un izaugsmas pakta nosacījumus vai ir kādi citi nelīdzvari konstatēti. Tas eh, nodrošinās, ka ir iespējams saukt pie atbildības valsts valdības Eiropas līmenī, tad, ja šīs valdības nebūs ņēmuši vērā savas saistības Eiropas līmenī. Manuprāt, ir pilnīgi pamatot teikt, ka ekonomiskais dialogs Eiropas parlamentā nav pietiekami, lai risinātu visus jautājumus attiecībā uz demokrātisko atbildību, kāda Brisele ir Eiropas pilsoņu priekšā. Ir nepieciešama vairāk un ciešāka sadarbības ar valstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Šajā kontekstā uh, vēlos vērst jūsu uzmanību vienam no priešlikumiem, kas ir divu dokumentu kopumā. Tā ir iespēja komisijai saņemt uzaicinājumu no valstu parlamentiem, lai tā ierastos un skaidrot komisijas nostāju par valstu budžetiem, par eksante ekonomisko koordināciju. Arī šeit mēs varētu iekļaut līdzīgas normas. Dāmas kungi, pirms mēs pāriem pie vispārējas diskusijas komentāriem un jautājumiem, noslēgumā vēlos uh, paust pāris komentārus, kas ir tādi vispārīgi par savu raksturu. Manuprāt, bija ļoti pozitīvi un ļoti nozīmīgi, ka ļoti nepieciešamā diskusija par eiro nākotni tagad ir sākusies. Lielākā daļa šīs diskusijas dalībnieku ir viensprāts par to, ka dziļāka integrācija ir daļa no šīs nākotnes. Ne visi, bet lielākā daļa. Lielākā daļa piekrīt arī tam, ka ir nepieciešama stiprāka demokrātiskā leģitimitāte un kopīga lēmuma pieņemšana. Ne visi diskusijas dalībnieki atkal, bet lielākā daļa. Es piekrītu, ka ir nepieciešama dziļāka integrācija un spēcīgāka demokrātiskā atbildība. Es uzskatu, ka ejot uz priekšu ar mūsu kopējo vīziju, Eiropieši netrīkst un netiks sadalīti ieguvējos un zaudētājos. Vai nu mēs visi iegūstam kopā, vai arī visi zaudēsim kopā. Ir radies iespējas, ka uh, daži cieši un tik, citi tikmēr iegūst, bet, nu, ja būtu šāds rezultāts, tas politiski nebūtu dzīvot spējīgs. Mēs, ja, diemžēl, redzam, ka šādas pārliecības dažās Eiropas vietās ir novērojams. Mums ir jāpanāk saiknes starp Eiropas dažādajām daļām, starp dažādiem uzskatiem un viedokļiem un mums visiem būtu jāspēj vienoties par kopēju vīziju, kas ļautu virzīties uz patiesu un efektīvu ekonomisko savienību, kuru balstītu spēcīga demokrātiskā atbildība. Tāda ir mūsu vīzija veidot patiesu ekonomisku savienību, kas spētu nodrošināt ilgspējīgu izaugsmi un darbvietu radīšanu Eiropā cienamie ekonomikas komitejas dalībnieki, deputāti, jūsu pievedums šajā diskusijā būs ļoti būtisks un tas nāks par labu Eiropai un Eiropas pilsoņiem. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Tālāk mēs uzklausīsim deputātus, jo mēs runājam par taisnības kundzes ziņojumu, un tad mēs atgriezīsimies pie komisāra. Un tagad uzklausīšu eh, vai nu koordinātoru vai NFS. Un es zinu, kurš sāks Marianu Lūdzu. Uh. Liels paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies, komisāri, par jūsu ierašanos pie mums, lai mēs varētu attiecīgi arī diskutēt par šo jautājumu. Komisāra kungs, šeit parlamentā uh, mēs īsi pirms vasaras nolēmām, tātad ņemot vērā jau esošo ziņojumu, tātad pieņemt vēl vienu ziņojumu, ja mēs runājam par rom, Rompoja kunga plānu. Mēs vēlamies virzīties ļoti ātri uz priekšu, un mums arī nav nekas pretī, ka visas institūcijas saprot beidzot, ka patiešām šeit ir ļoti nopietna situācija un ka kaut kas ir jādara, jo jāņem vērā to, ka mums arī rudens tuvojās, kas varētu arī kļūt ļoti drūms. Un tādēļ mēs vēlamies arī attiecīgi iesniegt ziņojumu, bet tomēr es vēlējos vispirms saņemt parlamenta vairākumu, un tādēļ nevarēju to izdarīt vasarā, tad, kad visi jau ir atvainājumā. Tādēļ es vispirms vēlējos uzklausīt kolēģi viedokļus par šo jautājumu sadarbībā ar sekretariātu, tādēļ es. Uh, Attiecīgi tikai iesniedzu darba dokumentu ar ļoti daudziem jautājumiem, un pēc šīs sēdes tad es attiecīgi uzsākšu darbu pie ziņojuma rakstīšanas. Šeit eh, manā darba dokumentā atrodas vairāki jautājumi, un šeit ir vien arī attiecīgi komentāri. Es, protams, tos tik konkrēti nevēlos tagad izklāstīt, jo daudz kas atkārtosies, bet es vēlētos uzsvērt to, ka visi kolēģi uh, saprot attiecīgi šo sarežģīto situāciju un balstoties uz šo sapratni, mēs arī izstrādājam šo darba dokumentu. Un es ceru, ka arī nu, nākotnes ziņojums arī um, panāks vairākumu. Eiropas, uh, ar, līdz ar Eiropas centrālās bankas priekšēdētāju Dragī kungu mēs arī varējām vienoties, kā arī ar Barņē kungu mēs varējām runāt un diskutēt. Bet to, ko es jums vēlētos uh, uzdot un komentēt, ir tas, ka mums attiecīgi rodās vairākas bāžas. Varbūt tas, tas neatiecās vairāk uz šo ceturto pilāru, uh, tātad par demokrātisko leģitimitāti, bet gan uh, mums jau iesākumā radās jautājums, šeit runa par uzraudzību. Tātad par vienoto Eiropas banku uzraudzības uh, sistēmu un proti Un te šeit tam jābalstās uz 127. pantu, un arī parlamentam par to ir jānobalso. Un ja tas tā notiks, tad man šeit rodās attiecīgās bažas, ko arī uzsvērš vairāk eh, kolēģi, vai pat tiešām mēs izmantosim 127. pantu, vai mēs kaut ko jaunu izgudrosim. Ja mēs vēlamies tālējošāku dokumentu, tad varbūt šeit mums ir, um, ir um, jāizvēlās cits pants vai arī tomēr mēs vēlamies ļoti ātri virzīties uz priekšu. Kādā veidā jūs šeit varat iesaistīt Eiropas Savienības parlamentu un kādā veidā Eiropas Savienības parlaments var pildīt pil eh, savas funkcijas šajā gadījumā? Tas būtu viens no svarīgākiem jautājumiem. Runājot par finanšu ietveru, ja mēs runājam par banku savienību ar eh, vairākiem šeit eh, papildinājumiem, tad šeit mēs vēl dzirdam, uzklausam ko jau mēs arī uzklausījām no Barņēkunga, un jūs arī to uzsvērt, ka, tad mēs dzirdam, ka šeit uh, tieks, tiks izmantot uh, eirozona plus uh, tie, tās dalībās, kas vēlētos piedalīties un tās, kas nevēlēs dalīb, piedalīties. Es uzskatu, ka šeit mums vajadzētu iesaistīt visas 27 valstis. Tātad iesaistīt pēc iespējas vairāk dalībvalstis, kas funkcionē pēc tiem pašiem noteikumiem un kur patiešām ir nepieciešams, kur pat tiešām tur, kur līdzdalība, attiecīgi šajā sistēmā ir nepieciešams specifisks noteikums, tad mēs arī ieviesīsim šos specifiskos noteikums. Bet es uzskatu, ka mums ir jāizstrādā Eirozona plus, uh, kur tiek iesaistīts vairākas dalība, tātad pēc iespējas vairāk dalību valsts. Tad runājot par um, pāraudzību, uzraudzību, tad jau mēs arī šeit runājam par Eirozonu plus. Tā vismaz es to tā šodien sapratu, bet man interesē vairāk jūsu viedoklis, vai mums ir nepieciešama simetrija, ja mēs runājam par uh, lēmumu mm, tātad uh, pieņemšanu, tātad ja mēs runājam par noregulējumiem. Vai tas ir tas pats aptvērums, uh, kas arī attiecās uz uzraudzību? Vai tas tiks paplašināts, vai tas tiks sašaurināts šis tvērums? Uh, Ja mēs runājam par uzraudzības aptvērumu, tad mums šeit ir iekšējais tirgs, tad mums arī attiecīgās dalībās un vēl neskaitāmas bankas. Tad ir rodās jautājums, kuras bankas tātad šeit tiks pakļauts šai uzraudzībai. Vai tas attiecās uz visām bankām? vai arī tika mm, uz noteiktām bankām, kas pilda noteiktus uzdevumus. Mēs arī šeit jau to uzklausījām šādu viedokli. Vairāk ir teikuši, ka šeit ir savu izstrādāta savu veidu struktūra, kur tiek attiecīgi kategorizētas bankas, un tad arī pēc uzdevumiem attiecīgi bankas tiek sadal sadalītas, un tādēļ es vēlētos uzklausīt jūsu viedokli un argumentu par attiecīgi sniegtiem komentāriem. Uh, vēl viens um, uztraukuma punkts um, no mūsu puses ir tātad Eiropas centrālās bankas valūtas uzraudzības funkcija ja mēs runājam par valūtas jautājumu. Protams, Eiropas centrālajai bankai, ja mēs runājam par, valūtas, par valūtu, viņai ir jābūt neatkarīgai. Bet, ja ir runa par uzraudzību, tad šeit ir nepieciešama atbildības uzraudzība. Kādā veidā tad mēs šos divus aspektus apvienosim? Es vēlētos uzklausīt, kā jūs iedomājaties šos, tātad šī, šo struktūru. Un tad runājot par uh, Eiropas centrālās bankas un Eiropas banku iestāžu sadarbību. Tātad Eiropas centrālā banka kā uzraugs. Ja mēs vēlamies nodrošināt to, ka vienotais tirgus darbojās un ka visi ievēro vienotus noteikumus, tad es redzu, ka šeit ir nepieciešama attiecīgi mediācija starp Eiropas centrālās bank, eh, bankas uzraugu uh, un arī iespējams vēl citu dalību valstu pārstāvjiem, kas iespējams nav šajā sistēmā, bet gan ir Eiropas Savienības dalību valsti, vai tad jautājums rodās, vai tas iet caur um, Eiropas banku iestādēm, vai arī tas nozīmē. Vai tas būtībā nozīmē to, ka Eiropas banka iestādes pēc hierarhijas stāvēt augstāk par Eiropas centrālo banku? Uh, šeit, um, iespējams, um, dokumentā arī vairāk cita argumenti. Uh, svarīgs aspekts, kas ir jāuzsver. Ja mums ir šī uzraudzības iestāde, vai tas būs pietiekami un vai tad ESM var pārņemt šīs jaunās funkcijas? Tā tad pieeja banku kapitālam, vai tā to var sasniegt, vai mums ir jānogaida ilgāk, līdz attiecīgi šie divi pilāri tikt pilnībā izstrādāt. Es ceru, ka nē. Uh, Tad rodās jautājums par noguldījumu, tātad nodrošinājumu un arī par banku noregulējumu. Man tas īsti nebija skaidrs, ko tad īsti šeit domās tad uh, valstu pārstāvji un valdību pārstāvji. Mēs jau esam savu viedokļu izteikuši, ka mums ir nepieciešami fondi, Eiropas Savienības fonds varētu būt labs, bet es uzskatu, ka mums ir nepieciešami divi. Viens ir nepieciešams tātad šīm noregulēm, un otrs ir nepieciešams šīm garantijām. Un tad, attiecīgi, ieguldītāji justos arī drošāk. Tas, tas vienkārši nodrošinātu situāciju to, ka katram instrumentam tiek nodrošināts fonds, lai, lai nenonāktu situācijā, ka viens no fondiem atņem naudu otram instrumentam. Uh, Ja mums ir nepieciešama šī plašā banku savienība, tad mums ir jāpas, jāsasniedz vismaz tāda situācija, kad ir Eirozona plus vai ir vismaz visas 27 dalībās. Tas nozīmē, attiecīgi samita laikā tas tika nosaukts par um, Eiropas kā, atbalsta punktu. Vai tas attiecās tikai uz šīm 17 uh, eirozonas valstīm vai uz visām dalību valstīm? Vai tas nozīmē to, ka pārēj, tātad tās dalībās, kas nav eirozonā, nes, nedabūs tātad šo palīdzību? Mums tas īsti nav skaidrs. Tas attiecās uz banku savienību. Un tad par fiskālo ietvaru jūs jau par budžetu teicāt, kas tiek mēģināts sasniegt. Rītdien mēs ar, ar trialogu veidā arī piestrādāsim pie šī divu dokumentu pakotnes un cerams, ka viena lasījuma laikā varam arī sasniegt rezultātu. Un arī samita mm, rezultātu mēs esam uzklausījuši par to, ka ir nepieciešams turpināt darbu. Mēs nevaram pieprasīt mm, valdību, tātad attiecīgi mm, iesniegt esošos datus un tad vēl attiecīgi arī ko, datus ar um, ar labojumiem, ja budžets Eiro, Nacionālo valstu parlamentā jau tiek apstiprināts un kaut kas iet, noiet greizi, tad, tad nevar vienkārši Eiropas Savienība pateikt, nē, tā, tas nav pareizi. Mēs vēl aizvien turpinam savu darbu. Uh, mēs vienu lietu vēl neesam paspējuši izdarīt, un tad pēkšņi mums ir jālec jau pie nākotnēs, un tad beig beigās mēs nonāksim ļoti lielās problēmās. Mums vispirms ir jāpanāk pirmais solis, lai mēs varētu spērt otro soli. Integrēt, tātad integrēta budžeta iet uzsvērt. Šeit ir viens aspekts, kas jau vairākas reizes tika uzrunāts, arī, kad mēs runājam par gulā ziņojumu, ja mēs runājam par tātad parādu kolektivizāciju, tātad stabilitātes obligācijas, eiro obligācijas. Protams, ka mums ir kaut kas nepieciešams arī mainīt līgumā, ja mēs to vēram, vēlamies panākt. Mēs šeit runājam par divu dokumentu pakotni, kas izriet no padoms. Uh, Daži saka, tas nav iespējams izdarām šajā divu dokumentu pakotnē, jo tas ir nepareizais pamats. Arī Rompei kungs sastrādājas ar citiem pārstāvjiem, lai izstrādātu šo ceļa kārti, kādā veidā turpināt darbu. Un tagad es sagaidu, ka mums būs. Es sagaidu, ka visticamāk trialogu diskusiju laikā mēs vēl mazāk saņemsim atbalstu šim divu dokumentu pakotnei, un tad Eiropas Savienības pārstāvju samita laikā būs atkal uh, Uh, attiecīgais lēmums par ekonomikas un monetāro savienību. Vai jūs neuzskatāt, ka mums ir nepieciešams vairāk laika, lai par to diskutētu? Vai būtu labāk, ja mēs par tagad jau to nolēmtu, par to, ka mums eh, ir nepieciešama uh, eh, kopīgs, eh, tātad, uh, tāds kopīgs budžets un arī parādu kolektivizāciju, un kā attiecīgi tikai tad, kad tiek izpildīti kriteriji, tad var virzīties tālāk, vai arī mums uh, par šo lēmumu par parādu kolektivizāciju vēlāk tātad runāt? Uh, Tātad šis ir vairāk uzticamības jautājums, un tādēļ es vēlētos arī izklausīt jūsu viedokli par to. Un tad runājot par ekonomikas integrāciju. Šeit e, jau ir attiecīgie soļi panākti, mums ir Eiro plus pakotne, mums ir makroekonomikas uh, nelīdzvarotības dokuments, uh, Eiropas pusgada dokuments, bet uh, tas nav arī pietiekams. Varbūt tas, ka mums vajadzētu sagaidīt no dalību valstīm, ja pareizāk sakot, pieprasīt no dalību valstīm, ka ir jāievēro šīs, šīs vienošanās. Un tad arī rodās vēl viens jautājums. Mums jau ir bijis tātad šīs Eiropas pusgada dokuments un attiecīgie ieteikumi dalību valstīm, ko darīt. Vai mēs varam teikt, ka šie ieteikumi dalību valstīm ir pietiekami skarbi un stingri, lai patiešām kaut ko panāktu. Dažreiz es jau sāku domāt, ka varbūt tās būtu labāk uh, no vienas puses izstrādāt attiecīgi tātad šos ieteikumus, kur tiek sagaidīts no dalībvalsts arī rezultāti, bet no otras puses arī izstrādāt ieteikumus, kur ir tikai savu veidu kaut kādas saistības arī uz, tātad izstrādāts, kur, kā piemēram sankcijas, ja kaut ko neizpilda. Uh, Un tad runājot par ekonomikas integrāciju, tad man arī rodās jautājums, ko tad mēs izdarīsim ar nodokļiem. Ja mēs šeit uh, nonākam pie mm, integ ekonomikas integrācijas jautājuma, tad varētu rasties arī problēmas. Bet varbūt tas mums vajadzētu arī sākt domāt par to, kā dalībvalstis izstrādā savus nodokļu sistēmas, kādā veidā tiek uh, izstrādot nodokļi, ja mēs runājam par kapitāla ieņēmumiem, par tātad sociālajiem nodokļiem un tā tālāk. Un bieži vien mēs varam arī novērot šo ietekmu uz citām valstīm. Uh, Līdz ar to es vēlētos noslēgt savu, savu runu. Protams, šeit arī varētu uzdot šos jautājumus arī šīm demokrātiskajām organizācijām, bet šeit rodas jautājums, kādā veidā mēs izstrādāsim šo vīziju, vai Eiropas parlaments patiešām nopietni tiks iesaistīt šajā procesā, vai arī šis process tiks izlēmts būtībā tikai starp um, padomi un komisiju. Katrā gadījumā mums ir nepieciešams rezultāts, lai patiešām šeit būtu tik panākt demokrātiskie principi. Lielas paldies priekšsēdētājs arī. Uh, vēlētos arī, eh, protams, arī uzsvērt savu kolēģu darbu. Paldies! Thank you very much, uh, Will. Paldies! Turpināsim pēc īsa brīža. Pirms tam vēlos teikt, ka jau presē esmu redzējis piecus deputātus sakot, ka Mario Draghi ir teicis to vai kaut ko citu. Man ir uzrunājuši ļoti daudz žurnālisti jautājot, vai tiešām tā ir taisnība, ka man deputāts X saka, ka Draghi ir teicis tā vai tā ir taisnība, un tas notikai slēgtām durvīm, manuprāt, tas ir ļoti slikti, citāti pat nav pārstāvoši, jo reizēm viņš teica A, B un C, un tad teikt, iet pie žurnālistu un teikt, man jau teica B, nu tas nav precīzi, citas lietas ir pilnīgi uzticības pārkāpumi, un tas nerada labu slavu mūsu parlamentam. Es uzskatu, ka jebkurš deputāts, kurš izgāja no šīs slēgtās sanāksmes un pateica presē tam, ko ECB priekšētājs ir teicis slēgtā sanāksmē, un pat ja tas nebija pārāk slepeni un lielākā daļa no tā nebija slēpjams, bet tas jebkurā gadījumā ir pretrunā šī parlamenta uh, nosacījumiem. Un te jūs cerat, ka tagad cilvēki nāks vēl pie mums un slēgtās sanāksmēs atklāt ar mums runās. Nu, un mēs zinām, kur ir vainīgi, jo jūsu uzvārdi arī ir presē minēta. Un tagad pāriešu pie SND pārstāvi, vai tā ir Elīze vai Liams. Tas ir Liams, bet es arī vēlētu, vēlētos izteikties. Jā, skaidrs, nu tad Liam Kāns, kā viņam tam vārds lūdzu. Um, Paldies! Es pievienojos lielā mērā pašām, ko pauda Marijāna Tīsenas kundze, īpaši attiecībā uz jautājumu par demokrātiju. Jo mēs zinām, ka eh, daudzi cilvēki eh, vēlas um, apzināties, ko tauta par to domā un par budžetu. Uh, tauta eh, tiešām ir eh, ļoti ieinteresēta. Mēs, sociālisti un demokrāti, gribētu strādāt pie tā konstruktīvā veidā, piemēram, diskusijās par eh, divu tiesību aktu paketu trialogā jūs to varēsiet konstatēt, bet, nu, no, ja raugamies šo Eiropas trimestri uz sešu tiesību aktu paketni, tad konstatējam, ka parlamenta loma ir ļoti sašaurināta. Un uh, līdz ar to pilnībā pievienojamies iepriekš paustajām bažām, par to arī ar kolēģiem vēl turpināsim runāt, ko darīt, lai pārlam, valstu un Eiropas uh, parlaments uh, varētu tajā iesaistīties vairāk. Mēs noteikti atbalstām kopienas metodas pielietošanu. Kopienas metode nozīmē e, izskatīt vairākus dosjē, Tā skaitā mūsu kolēģa Pītera Simonsa dosjē, kur ir runa par pilnu banku garantiju ieviešanu. Eh, eh, padomu par to diskutē jau gadu, un arī parlaments par to jau ir izteicies. Ceram, ka izteiktie priekšlikumi par, eh, par šo noguldījumu garantiju fondu tiks ņemti vērā tālākos priekšlikumos. Tālāk. Par eh, budžeta ietvaru savā runā jūs runājāt par ex-ante koordināciju. Un mēs par to priecājamies, jo tas ir veids, kā pragmatiskā veidā iespējams koordinēt budžeta politikas. Es saku pragmatiskā veidā, jo būs nepieciešams ņemt vērā makroekonomisko stāvoklī esošajā brīdī, paredzēt, kā situācija attīstīsies tālāk un piemērot priekšlikumus katras valsts vajadzībām. Vācijas stāvoklis nav tāds pats kā Itālijā, Spānijā vai Francijā. Ir skaidrs, ka e, nākotnē konstatēt vēl lielāku konsolidāciju, mums ir jāraugās uh, saglabāt budžeta līdzsvars. Tāpat ir jāņem vērā ārkārtas apstākļi, kā piemēram recesija, kas šķiet jau ir sākusies un iespējams turpināsies daudzās dalībvalstīs, kas jau trimestra garumā konstatē negatīvu ekonomikas izaugsmi. Un ir eh, jāņem vērā tas, ko sauc par vēlētāju eh, eh, izvēlēm, un, protams, ka šajā ziņā ir jācenšas arī strādāt tālāk. Tālāk. Budžeta aspekts. Nu, Šodien gan par to detalizēti diskutēt nevarēsim, bet ir viens aspekts, eh, kas mums šķiet īpaši svarīgs papildus eh, Tīsens kundzes piesauktajām eiro eh, obligācijām. Šai jautājumā arī cam piekrītam viņas viedoklim ļoti lielā mērā. Mēs uzskatām, ka budžeta šīs dogmas dalībvalstīs papildinās zināma brīvprātība attiecībā uz budžeta jautājumiem kopienas mērogā. Vai varam iztēloties federālu savienību kā ASV bez uh, federāla budžeta? Tās ir diskusijas, kas jāsāk Eiropas Savienībā. Ja mēs gribam budžeta un banku savienību, kas iet līdz galam, Ja tas tiks ieviests visās dalību valstīs, tad būs nepieciešams, protams, ieguldīt eh, līdzekļus, lai ļautu kopienas budžetam būt eh, federālākam, kas jau ir sākts ar izaugsmas un attīstības eh, paktu, par ko tika pieņemts samas pagājušajā gadā. Mums ir jāturpina diskusijas par kopienas budžetu, un zinām, ka kopienas budžets ir tikai 1,2% no kopienas IKP un, mums, eh, vai, un tas ir lielā mērā investīciju budžets. Bet, ja mēs gribam īsts eh, investīcijas budžets, ir vismaz eh, jādivkāršo vai pat jātrīskāršo, lai tas spētu darboties. Un, ja runājam par vidējo termiņu. Un tādēļ mums vajadzētu vēlreiz uzmanīgi pārlasīt šo dokumentu. Lūk, No mūsu puses tā, tie būtu galvenie komentāri, un uh, detalizētāk izteiksimies vēlāk. Paldies! Thank you. Do I... Paldies, vai no Alda grupas ir kāds, kas vēlas izteikties? Sofija, lūdzu. Paldies, priekšētāji. Mēs vēl neesam iecēluši atbildīgo, un tēt izsakos tikai kā koordinātori. Gribu pateikties komisāram par to, ka esat mūsu vidū šodien. Gribu arī pateikties Marijānai, kas ļoti labi aprakstīja problēmas, ko esam konstatējuši un atkārtoši tēt, ko jau es teikusi Dragī un Barņē kungiem, ka esam nobežījušies. Protams, apzināmies, ka tā ir risinām ļoti sarežģītas problēmas, sarežģīts jautājums, un mēs negribam apgrūtināt komisijas e, dzīvi, bet sakiet, vai nevajadzētu lielā konsekvenci starp šo e, apgalvojumu, ka demokrātiska leģitimitāte ir ļoti svarīga, un no otras puses skatoties, ka mēs tēt šķiet, ka jau skrienam uz koplēmumu e, procedūras pieņemšanu, kas ir, jūs izmantojat 127.6 pantu, kas ļauj dot pilnvaras lielākas eh, centrālajai bankai, bet eh, mēs Eiropas eh, parlaments arī cenšamies rīkoties, un jūs jau arī nu, atzinīgi novērtējāt dažas no lietām, ko esam paveikuši iepriekšējo kādu laikā. Bet uh, mums uh, vajadzētu arī turpināt pie tā strādāt. Tātad Es uzskatu, ka mums nevajag uzsākt starp institūciju karus, bet nevajag arī parlamentam um, to apsūdzēt tajā, ka tas aizstāv savas tiesības brīžos, kad komisija šķiet, ka cenšas tās ierobežot. Un tad vēl sīkāks uh, komentārs, bet, kā zināt, es biju Eiropas sistēmas, ko risku komitejas uh, priekšsēdētāja, un mēs jau vienreiz centāmies tu, tuvināties Eiropas centrālajai bankai. Uh, ne, neapdraudot nekādā ziņā tās darbības, un eh, DG ECFIN es uzskatu, ka varētu izstrādāt eh, kopsavilkumu bilanci, kas pēdējo divu gadu laikā ir darbojas veiksmīgi, kas tieši pretēji izrādījies neveiksmīgs, eh, kādas idejas izrādījušās maldīgas. Uzskatu, ka pirms sākam pārskatīt ECB pamattekstu, tekstu, Mums vajadzētu tomēr atcerēties, ko jau esam mācījušies par šo monetāro savienību. Kā makroekonomiskā situācija ietekmē mikroekonomiku, tas viss jāņem vērā. Un iespējams jāņem vērā iepriekš pieļautās kļūdas. Um, esam konstatējuši, ka piemēram, no Eiropas centrālās bankas, ka e, līdz e, šīm ir bijis zināmā mērā grūtai pildīt savas funkcijas, arī tādēļ, ka tā pastāvīgi tiek e, uzraudzīta arī ikdienas funkcijās. Bet katrā ziņā vēlreiz paldies komisāru kungam par ierašanos un vēlreiz apliecinu, ka mēs gribam atbalstīt jūs jūs darbā, nevis radīt jums liekas galvas sāpes. Paldies! Okay, thank you. Uh... Paldies! no zaļo grupas. Jā, paldies. Paldies arī komisāram par to, ka ieradāties pie mums. Jums noteikti nebija viegla vasara. Un vēlos at, runāt par jūsu pirmajiem vārdiem. Jūs teicāt, ka jūs konsultēsieties ar mums. Esmu precējies vairāk kā 20 gadus. Un viens no iemesls, kāpēc mēs esam joprojām kopā, ir tādēļ, ka par galvenajiem jautājumiem nav tā, kā es. Uh, konsultējamies viens ar otru, bet mēs kopīgi pieņemam lēmumu. Un, manuprāt, tā ir laba recepte, lai laulība būtu ilgstoša. Protams, katrs ir autonoms, bet, kad ir kopīgi lēmumi, tad mēs sadarbojamies. Un es nebūtu laimīgs, ja ar man tikai konsultētos. Un tā kā jūs vēlties zināt mūsu viedokli, es koncentrēšos uz to, kas ir tā rūpīgi palikts malā. Un sākot ar sākšu ar to, ko jūs teicāt pašā sākumā. Tad, kad jūs runājat par fiskālo savienību, nu, tas man ļoti patika, jo fiskālā savienība, ja tur tiek runāts par fiskāliem jautājumiem, tad par izdevumiem un ieņēmumiem, bet, nu, liels pārsteigums. Bet uh, priekšā ir sagatavoties dokuments, te jau neko nesaka par šo attiecību. Nu, var jau teikt, ka tas nav ar to saistīts, bet es vēlētos sagaidīt no kolēģijas, ka nav iespējams ilgspējīgs budžets, bet tālākas fiskālas integrācijas arī nodokļu pusē. Un tādēļ es vēlētos, lai jūs būtu atklātāks un aktīvāks par šo jautājumu. Otrs komentārs jūs teicāt, ka ir nepieciešams pie, pāriet pie e MS 2.0 Mēs jau ļoti ilgi esam teikuši, ka mēs nevaram vienkārši uzrakstīt stingrus noteikumus par budžetu un parādiem, bet mums vajag stingrus noteikumus un tikpat stingru disciplīnu par investīcijām. Un tur atkal mēs piesaucam Eiropas 2020 stratēģiju, un tas eh, tieši ir saistīts ar jūsu lauciņu, jums jābūt ļoti stingriem. Uh, jāiet pie dalību valstīm un jāpieprasa, lai tās pilda savus solījumus, jo bieži vien tie paliek tikai solījumi gan par nu, nabadzības apkarošanu, par bezdarba mazināšanu un tā tālāk. Arī šie jautājumi neparādās. Un noslēgumā demokrātiskā atbildība. Es dzirdēju to, ko jūs teicāt, ka tas tagad ir dialogs, ar to nepietiek. Un kādēļ komisija uh, nedodas uz valstu parlamentiem. Manuprāt, nu tās visas ir ļoti labas sarunas, un man arī patīk braukt uz citām valstīm un runāt ar cilvēkiem. Bet skatoties uz šādām sarunām no cita uh, pu, skatien, punkta, ja zinu, ka kaut kas ir uz līkmes, nu, bieži vien pie mums ierodas komisāri un skaisti parunā, bet tas nerada nekādas sekas mūsu nākotnē. Nu, tas nerada nekādu pamudinājumu vai no vārdiem pāriet pie darbiem. Tas pats, ja jūs ierodaties kādas valsts parlamentā, tas ir ļoti jauki, bet viņi jau nevar jūs atcelt no darba, vai ne? Un līdz ar to demokrātiskā atbildība sākas, nevis beigas ar to, ka jūs ar uh, kaut ko riskējat. Uh, proti ar to, ka jūs runājat, piemēram, es runāju ar saviem vēlētājiem un riskēju ar to, ka es man nepārvēlēs, un tas pats attiec uz jums un ministriem. Un šī atbildība joprojām ir tāda maiga, ja to salīdzinām kaut vai ar budžeta stingro disciplīnu. Tas joprojām ir lausiņš, kur jūsu priešlikumi ir par maz, lai panāktu patiesu demokrātisku atbildību. Paldies, ECR grupa.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 valdībā ir spējis vienoties, bet uh, šobrīd mums ir tā lēmumi jāpieņem, ar kuriem būs uh, grūti panākt vienošanos. Jā. Atkārtošu. Tas, ko teica iepriekšējais kolēģis, bija ļoti patīkams piemērs par to, ka 26 gadu garumā viņa ģimenē ir bijis ļoti labs lēmumu pieņemšanas process. Tas ir ļoti labi un nezinu, vai kādam citam starp mums ir tikpat labs piemērs, ko likt priekšām. Um, komisāra kungs, jūs ļoti dairunīgi izteicāties par, uh, kā jūs to nosaucat, ekonomiskās monetārās savienības modeli 2,0 un jūsu runas otrajā daļā Jūs minējāt pāris vispārīgus komentārus, un arī es vēlētos izteikties vispārīgi, jo esmu te jau pārliecināts, ka jūs ļoti labi apzināties, kādas ir uh, barjeras un iespējama pretestība, ko varat sagaidīt no banku savienības. Ko es vēlos teikt? Banku savienībai. Uh, iespējamā banku savienība nestrādās, ja netiks pabeigta fiskālā savienība. Es pareizi sapratu, jūs tieši tā arī teicāt. Un būtībā tas nozīmē, ka valstu budžeti ir jāiesniedz vai būs jāiesniedz Briselē. Un paskatieties, uz katru dalībvalsti, neatkarīgi kāda ir, ir politiskā pārliecība šai valdībai, labai vai kreisai, kad tā cenšas piedāvāt struktūrālās reformas, viņu priešlikumi ir jāskata vēlētāju acu priekšā. Man ir bail, ka tas nedarbosies, ja valdībām valstu budžeti būs jāiesniedz Briselē. Tiks vainot Brisele tā visa rezultātā. Visas problēmas visās tajās tiks vainot Brisele. Otkārt, fiskālā savienība tai jāpāriet uz politisku savienību. Un tādēļ es vēlos to izcelt. Politiska savienība nevar rasties, ja tai nepiekrīt pilsoņi. Un esmu pilnībā pārliecināts, ka tas ir pats būtiskākais punkts, kuru nedrīkst ignorēt. Ka šeit mēs sas sadursimies ar lielu pretestību ne tikai no dažām valdībām, bet ar lielāko vairākumu mūsu pilsoņu. Un tādēļ mans jautājums ir pavisam vienkārši. Vai jūs, komisāra kungs, apzināties, vai jūs piekrītat eh, tam, ko es teicu, un vai jūs esat domājis par tiem soļiem, kas Eiropas komisijai būs jāspēr, lai pārliecinātu mūsu pilsoņus piekrist šādai politiskai savienībai ar galvaspilsētu Briselē. Paldies! Thank you very much. I did... Lielas paldies! Šķiet, ka vairāk ēnu referenti zālē nav, tādēļ dos šo vārdu citiem runātājiem. Klaudio Maganti, Ferikratse, Pervanša Peres, eh, Elīna Ferreira, eh, Roberto Galtieri. Katram dodu aptuveni divas minūtes, eh, un eh, līdz ar to komisāram būs iespēja piecās minūtēs atbildēt uz dotajiem jautājumiem. Klaudija? Atvainojiet, saka priekšsēdētāji, nepamanīju jūs. Un pirmā eh, tā tad ir Marta. Paldies, priekšsēdētāji! Rēna kungs, vai atzīstat, ka Eiropas Savienībai ir atbildība par nelīdzvarotību, ko pieminējāt ievadvārdos? Eiropas komisija ir izstrādājusi ekonomikas un monetārās politikas pēdējās desmitgades eh, visā gaidā, un politika un regulas, protams, ietekmē Eiropas Savienības tautsaimniecību. Līdz ar to es uzskatu, ka jums ir atbildība šajā jomā. Jūsu um, žurnāla rakstā jūs runājāt pār progresu, kas panākts cīnoties pret nelīdzsvarotību. Sakiet, lūdzu, vai jūs varētu konkretizēt, par kādu progresu jūs runājat? Francija ir norādījusi, ka bezdarbs bezdarbā ir 3 miljoni cilvēku. Vai jūs to varat saukt tiešām par attīstību? Bezdarbs aug, un tas arī ir galvenais eh, problēma jautājums Eiropas Savienībā. Darba nodarbinātības trūkums. Vai jums šķiet, ka Banku Savienība atrisinās bezdarba problēmu? Bankas lūdz sevi glābt, bet tas neiegulda naudu Eh, mazos un vidējos uzņēmumos. Vai jums nešķiet, ka ir pienācis brīdis atzīt, ka dažām dalībvalstīm eh, būtu labāk bez šādas eh, ekonomiskās un monetārās savienības, ka tā tās spētu izaugt ātrāk un labāk? Paldies! Atgriežamies pie iepriekšējā runātāja saraksta vārds Klaudio. Paldies priekšsēdētāji! Man ir tāds pats jautājums, kā uh, uh, Dragī kundzei. Tātad, eiro un šī līguma neatgriežamība, jūs runājat par 143.3 pāntu, kur ir runa par Eiropas Savienības darbību, kur netiek piesaukta uh, iespēja mainīt situāciju, atsaukt eiro. Un uh, šķiet, ka uh, no otras puses saka, ka no eiro ir iespējams atteikties. Tad sakiet, kur ir patiesība, tad no eiro var izstāties vai nē. Uh, zinu arī, ka kāda ir situācija Itālijā un Spānijā. Uh, Mēs eh, zinām, eh, kāda ir skaitļi. Un eh, Spānija un Itālija šobrīd šķiet tieši vissliktākajā situācijā, vai jūs varat to atzīt? Um, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāja, saka Kratsa kundze. Uh, komisāra kungs, manuprāt, jūs ļoti pareizi runājāt par ilgtermiņā plānotiem pasākumiem, lai panāktu izaugsmi un stabilitāti. Tāpat jūs piesaucāt arī īstermiņu pasākums, kas jāveic steidzami. Krīze ir skārusi pašu eirozonas kodolu papildus eh, septiņām eh, valstīm, kas ir lielākajās grūtībās, arī Vācijas eksporti sarūk, arī eh, rūpniecība nedarbojas tik labi kā iepriekš. Piemēram, arī Francijas darba tirgu un ražošanā ir problēmas. Līdz ar to mans jautājums attiec uz situāciju Spānijā un Itālijā un uh, par jautājumu, ka tām iespējams būs jāglābi. Sakiet, vai esat apsvēruši citas alternatīvas, un kā jūs reaģēsiet uz šo jautājumu? Vai jūs esat pārdomājuši pasākumus, kas būtu jāīsteno paralēli citiem, lai atbalstītu izaugsmi un attīstību? Uh, Nīderlandes Eiropas lietu ministrs runāja par to, ka Eiropā ir jāuzņemas iniciatīvas strādājot ar glābšanas pakotnēm, ka papildus banku rekapitalizācijai ir jāveic pasākumi arī, lai panāktu izaugsmi un attīstību. Sakiet lūdzu, vai jums ir plānoti kādi eh, pasākumi, lai drīzumā tam pievērstos visā Eirozonā? Paldies, eh, Pervanša Pereza, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es labi zinu, uh, kā jūsu dosjē jums liek eh, ņemt vērā šos jautājumus, ar ko jūs mūs iepazīstinājāt. Tomēr eh, kolēģijas priekšā, eh, kolēģijai vajadzēs pieņemt lēmumus, apzinoties arī mūsu kolēģis Tīsenes ziņojumu, un būs jāizstrādā priekšlikums, ko priekšsēdētājs Van Rompuis izstīs decembrī. Manuprāt, uh, ir jāpārskata divi aspekti. Viens, es saprotu, ka Van Rompēja kunga komanda turpina izskatīt šo jautājumu kā tādu, kas ir galvenokārt jārisina ekonomistiem, un rodas priekšstats, ka, ja tā, tad mēs turpināsim eh, ļoti uh, cikliskus pasākumus, tādus, kā jau iepriekšējo četru gadu laikā esam īstenojuši. Un, kad es saku procikliski pasākumi, te ir runa par taupības pasākumiem, kas gal galā noved tikai pie situācijas pasliktināšanās. Nu, varbūt mums vajadzētu nedaudz atkāpties un paraudzīties uz jautājumu no malas. Atcerēsimies, krīze radās ASV, uh, Ievilktajā pēc tam tikām mēs, un runājot nu, geogrāfiskos iedzienos, un kas, manuprāt, ir spēcīgs tēls, man eh, rodas priekšstats, ka esam eh, rata viducī. Un, eh, lai varētu no tā tikt ārā, mums ir jānonāk pilnīgi citā plāksnē. Manuprāt, mums ir jāizraujas no šīs prosta un jāceras, kas mums līdz šim Eiropas dibinātājiem ir ļāvis, kā arī paudzē, kas pirms manis darbojās, kas ļāva uh, iedomāties un īstenot uh, šo ekonomisko un monetāro politiku. Un kad jūs ierodaties un sakat, ka mums vajag vairāk pārbaužu, vairāk kontrols, Atvainojiet, es negribēju jūs tēt eh, izķēmot. Jūs vienkārši runājat par to, ka vajag vairāk pārbaužu, kontroļu, ka ir jāskaidro valstu parlamentiem, ka e, nepietiek ar savu budžetu pārvaldību, nu atvainojiet, tas nedarbosies. Tas tikai veicinās ksenofobiju, rasismu un valstu nepatiku vienai pret otru. Es saprotu, ka tās ir ļoti dziļas diskusijas, un tā nevarēsim tajās e, iedziļināties tālāk, bet, nu, paldies, ka devāt man vārdu tādā izteikties. Vārds Elīsai Korrerai. Lielas paldies, e, komisārkungs. Man padomā ir daudz jautājumu, ko es gribētu jums uzdot, bet pievērsīšos tikai svarīgākiem laika trūkuma dēļ. Pirmkārt, jūs runājat par ekonomisko un monetāru savienību. Atzīstu, do, šādu domu gaidu. Uzskatu, ka šādu savienību noteikti vajag. Tomēr atbalstu to arī iepriekšējo runātāju teikto, ka tas nevarēs notiks, notikt, nepastiprinot e, parlamenta lomu. E, mums ir jāpārdomā arī e, likumdošanas ietvera izmaiņas, kas nepieciešams, lai to varētu panākt. Nākamais valstu parāda pārvaldība. Parlaments pār to jau ir pieņēmis lēmumus iepriekš, un, manuprāt, komisārkungs, jūs arī jau pieminējāt, ka būs nepieciešams eh, kopīgi vienoti atteikties no parādu daļas. Uh, Te, manuprāt, ir jāuzdod jautājums par to, kā jaunie Eiropas centrālās bankas uzdevumi sasauksies ar plašāko mērķi atteikties no parāda daļas. Un sakiet, kā jūs gribat ar to strādāt īstermiņā, vidējā vai ilgtermiņā? Trešais jautājums, kam pievērsīšos - budžeta kontrole. Fiskālā savienībā. Es nedomāju, ka mums izdosies eh, to panākt eh, kopīgi nekontrolējot nodokļu ieņēmumus. Mēs nevaram arī turpināt darboties vienā tā tirgu, kurā ir regulatori nodokļu dempinga gadījumi konstatējumi. Šobrīd ir īstais brīdis patiesi panākt vienādas spēles nosacījumus eh, attiecībā uz sociālo nodrošinājumu, nodokļiem visās valstīs un eh, arī jāpārskata eh, konkrētas jautājumi. Tagad man jau laiks ir iztecējis, bet atļaušos vēl uzdot pēdējo jautājumu. Manā valstī, Portugālē, Mēs cenšamies ļoti precīzi īstenot eh, Eiropas eh, dotos norādījumus, bet eh, nekas nenotiek. Mēs joprojām tirsniecība ir nesabalansēta. Un mums ir 60, 16% bezdarbs, lielākā daļa jaunieši ir bez darba. Recesija turpinās. Uh, Mēs uzskatām, ka komisijai eh, vajadzētu pārskatīt tās piedāvātos risinājumus. Priekšsēdētāji, es godīgi nesaprotu, sakot, nesaprotu, kāpēc sociālistu grupa eh, nevar iekļauties atvēlētajās divās minūtēs. Es ceru, ka nākamā runātāja spēs to. Eh, Podimātas kundze saka, jā, domāju, ka tas man izdosies gan. Pirmais eh, mans jautājums komisāru kungam būs līdzīgā garā kā Elīzas jautājums. Kad runājam par kvalitatīvu pāreju pretīm fiskālai savienībai salīdzinājumā ar esošo priekšlikumu, kurā ir runa par eh, kvalitatīvajiem aspektiem, par valdību parādu līmeņiem, ņem, vispār neņemot vērā to, ka ir nepieciešama politikas koordinācija galvenajās politikas jomās, tādās kā ir runāt par nodokļiem vai sociālajām sistēmām. Un sakiet lūdzu, vai jūs plānojat papildināt esošo priekšlikumu šai jomā? Tātad, lai to papildinātu ar atsaucēm uz nodokļu un sociālajām sistēmām. Nākamais komisārkungs. kungs. Es gribētu, lai jūs pastāstītu pār to, kā sekos lēmumam, kas pieņemts eh, samitā pār banku rekapitalizāciju, ko veiks ar Eiropas stabilitātes mehānismu palīdzību un eh, kā eh, būs, kāds būs sadalījums tātad līdzekļiem, kas no, tiks novirzīti valsts parādzēšanai un banku rekapitalizācijai. Kad izstrādājam nosacījumus, eh, kā izvēlēties bankas, kas varēs iesaistīties rekapitalizācijas programmā, runāt par to efektivitāti, cik efektīvi tās tiek pārvaldīts un fiskāli konsolidētas. Sakiet, vai tiek pārtraukts eh, šis eh, apburtais loks starp eh, bankām un valstu parādiem, vai arī mēs nonākam vēl situācijas pasliktināšanā, kad ir šīs divu līme, divi līmeņi banku konkurencē? Priekšsēdētāji, tagad ir izsmelts runātāju saraksts, dodu vārdu komisāru kungam. Thank you. Thank you. Liels paldies, liels paldies priekšsādātāji, liels paldies arī deputātiem. Vispirms es vēlētos pateikties par ļoti saturiski labi izklāstītajiem komentāriem un jautājumiem. Uh, Mums ir, eh, mēs esam saņēmuši ļoti nozīmīgu devumu no jūsu puses, lai mēs sagatavotu šo priekšlikumu, un es, protams, redzu, ka mums ir nepieciešams eh, turpināt eh, pēc iespējas ātrāk šo diskusiju, ja mēs runājam par ekonomikas un monetārās savienības uzbūvi, un kā arī, lai um, izstrādātu tātad šo banku sektoru savienību. Es, eh, protams, eh, centīšos eh, četrā pus minūšu laikā atbildēt uz jūsu visu jautājumiem, lai vairāk fokusētos uz attiecīgajiem šiem jautājumiem. Tad man jāsaka, ka šī diskusija vairāk tika veltīta pati tātad tā, tā, ekonomikas un monetārajai savienībai, un es vēlētos jums atgādināt, Uh, mēs pieņemsim mūsu priekšlikumu banku savienības uh, jomā desmit dienu laikā. Tātad tas nozīmē to, ka darbs tiek veikts uz priekšu, un tas nozīmē to, ka komisija ir bijusi ļoti intensīva vasara, ja mēs runājam par uh, darbu un ieguldīto darbu, un mēs arī strādājam kopā arī ar Rozo kungu un Barņē kungu, kā arī ar citiem kolēģiem, kā arī ar Almuņas kungu. Tas nozīmē to, ka mēs un mūsu darbinieki pēdējo nedēļu laikā ir, esam aktīvi strādājuši, balstoties uz politiskajām vadlīnijām, ko ir snieguši uh, padomas tātad sēde jūnijā. Un tādēļ mēs ceram, ka sasniegsim uh, laicīgu, kā arī efektīvu priekšlikumu pieņemšanu tātad par uh, šo banku sektoru savienību, lai mēs varētu pēc divām nedēļām uh, lai mēs varētu tātad um, divu nedēļu laikā apstiprināt un gada beigās jau arī sākt darbu. Atbildot uz uh, deputātu uzdoto jautājumu, kas attiecās uz juridisko pamatu, es, protams, saprotu jūsu bažas, ja mēs runājam par šo pāntu, uh, Um, tātad sekojošais likumdošanas priekšlikums, uh, ko mēs septembra pirmajā pusē izstrādāsim, tas ir uh, priekšlikums par regulējumu, kas izstrādā tātad uzraudzības uh, mehānismu, kas balstās uz 127.6 pantu. Un tad būs priekšlikums uz 114. pantu, kas grozītu mm, EP regulu lai nodrošinātu tātad šo saskarsni starp uh, jauno uzraudzības, tātad uh, šo mehānismu un banku savienības uh, iesaistītajiem dalībniekiem, lai varētu to tieši piemērot, um, tātad, um, kas atti, lai varētu to tieši piemērot. Papildinot, mēs arī pieņemsim paziņojumu, kas izklāstīs komisijas viedokli par banku savienību, iekļaujot schēmas, mehānismus, kas attiecās uz uh, nodrošinājumu un noregulējumu. Šeit tika izstrādāta arī nodrošinājuma sistēma, kā arī uh, noregulējuma sistēmas um, tātad struktūra. Šis ir uh, pēc mūsu izpratnes ļoti skaidrs plāns. Es vēlētos tikai uzsvērt, ka šajā kontekstā uh, Eiropas parlamentam būs ļoti nozīmīga loma. Un pirms mēs virzīsimies uz priekšu, lai, varā, lai apsvērtu nākamos posmus, ja mēs runājam, ja, mēs, ja tad mēs jau runājam par otro posmu, tad visticamāk mēs iesaistīsim uh, Uh, kopēju noguldījumu, iegu, tātad kopēju uh, noguldījumu garantiju schēmu un arī noregulējumu schēmu, tātad mums ir būtībā jāparāda, ka mēs spējam uh, izstrādāt efektīvu, vienotu atbalsta mehānismu, un to mēs varam izdarīt ātri. Uh, vairāk deputāti, arī Tisen kundze to uzsver, Ferēra kundze, Gulā kundze Lambert kungs arī to uzsver, kas attiecās uz eh, tiešu banku rekapitalizācijas jautājumu. Jā, tas patiešām ir tā, ka vispirms mums ir nepieciešams eh, vienots uzraudzības mehānisms, lai tas stātos spēkā, lai tas darbotos. Un tikai tad ir iespējama tieša banku rekapitalizācija ņemot vērā to, ka tas ir sasaistīts ar attiecīgi ar nolēmumu un Eiropas stabilizācijas mehānismu. Tas ir viens no šiem iemesliem, kādēļ mums ir e, jāvirzās uz priekšu ļoti ātri un efektīvi. Tādēļ mēs arī strādājam ļoti intensīvi vasarā, un mēs, protams, arī sastrādāsimies arī ar citām Eiropas Savienības institūcijām, lai pēc iespējas ātrāk veicinātu šo, šo procesu, tātad šī priekšlikuma pieņemšanu. Es arī vēlētos uzsvērt, um, ņemot vērā manu pieredzi, uh, es vēlētos uzsvērt divus um, ļoti būtiskus tiesību aktus, kas ir, ir nepieciešami, lai nodrošinātu stingrāku tātad, uh, šo sektoru uzraudzību. Un arī ir svarīgi šī sešu pakotne un divu dokumentu pakotne, lai nodrošinātu ekonomisko pārvaldību. Uh, Mums ir uh, jābūt ļoti pateicīgi parlamentam par to, ka tika uh, uzlabots un arī veicināts tātad šis priekšlikums. Un tādēļ es uh, labprāt sagaidītu parlamenta viedokļus un komentārus par banku savienību un arī Un arī diskusijas laikā tātad par šo tiesību aktu es vēlētos uzklausīt jūsu viedoklis, kas attiecās uz citiem jautājumiem. Uh, kas tika uzdot debašu laikā, kas attiecās par um, tātad šo Eiropas centrālās bankas uh, struktūru un uzraudzības mehānismu. Uh, Tisans kundze jau to uzdeva, ieskaitot tādu jautājumu kā noguldījumu un noregulējumu simetriju un to uzraudzību un kā nodrošināt atbildību un uzraudzību, bet tajā pašā laikā nodrošināt šo neatkarības principu. Jā, protams, šie ir vieno svarīgākiem principiem, un mums vēl vajadzēs atgriezties pie šiem jautājumiem, mums vēl aizvien norisinās iekšējās diskusijas par šiem principiem. Es personīgi uzskatu, ka šeit ir ļoti svarīgi izstrādāt vienotu sistēmu, kur mums gan būtu vienots uzraudzības mehānisms, un tajā pašā laikā arī iekļaut otrā posma elementu, politikās, tātad, kas attiecās uz nore, noregulējumu mehānismu fondiem, kas arī attiecās uz noguldījumu garantijas, tātad schēmas fondiem. Un šajā kontekstā es varu jums piekrist, ka tam nevajadzētu attiekties uz Eirozonas 17 dalību valstīm, bet tas to vajadzētu arī piemērot tām dalību valstīm, kas vēl, kas vēl nav Eirozonas dalību valstis lai tām attiecīgi jau būtu parakstīts juridiskas saistības, lai varētu piedalīties šajā schēmā, un tādēļ mums vajadzētu šo schēmu izstrādāt atvērtāk. Ja mēs runājam par Ziemeļu un Baltijas valstu reģionu, kas patiesībā, kas jau ir pilnībā integrēta šajā finanšu sistēmā un arī banku sektērā, kur jums arī ir tādas valstis, kas ir eirozonā, kā piemēram Igaunija un Somija, uh, un tad jums ir valstis kā Lietuva un Latvija, kas nav Eirozonā, un tad jums ir potenciālie tātad dalībnieki, kas noraidīja tātad šo Eirozonas varbūtību kā Zviedrija, un būtībā jāņem vērā to, ka šo, šajā reģionā banku sektors būtībā pie, pieder Dānijai un Zviedrijai. Uh, un mums nevajadzētu šeit izstrādāt tādu situāciju, kur mēs kaut kādas nevajadzīgas barjeras izstrādājam. Bet tajā pašā laikā mums ir jārunā par efektīvu uzraudzības mehānismu Eirozonas bankām. Um, uz, uh, visticamāk, uz daudziem jautājumiem būs jāatbild vēlāk, un iespējams, man būs jāatgriežas arī citās sanāksmēs plenārsēdē, un, bet es vēlētos atbildēt uz Pērēs kundzes uzdoto jautājumu un citu kolēģi uzdoto jautājumu, ja mēs runājam par izaugsmu, vai tas ir centrālais princips. Lūdzu, nevērtējiet par zemu tātad, lēmumu nozīmību, kas tika pieņemti samita laikā jūnijā, kā piemēram šis lēmums par kapitāla pamata palielināšanu investīciju bankām. Jā, jūs izmantojat šo iespēju, lai veicinātu publisko, lai veicinātu un palielinātu publiskās investīcijas, kā piemēram sabiedriskai infrastruktūrai vai transportam, un tas attiecīgi arī veicina, stimulē arī privātās investīcijas, un tas ir tieši tas, kas mums ir nepieciešams, lai attiecīgi atdzīvinātu izaugsmi Eiropā un atgrieztos pie um, ilgtspējīgas izaugsmas mūsu Eiropā. Un es vēlētos ar šo noslēgt, un es labprāt arī vēlāk atgriezīšos pie šiem jautājumiem, lai mēs varētu turpināt šo ļoti svarīgo diskusiju. Un, eh, lai mēs arī diskutētu par ekonomikas un monetāro savienības nākotni, par izaugsmu un arī par ilgspējību. Paldies! Lielas paldies! Jā, es esmu pārliecināta, ka mums būs vēl, vēl diskusijas par šo jautājumu loku, gan formāls, gan neformāls. Runājot par mūsu grafiku, tad šeit visticamāk būs 19. vai 20. septembrī projekta uh, diskusija un iespējams iesniegšana, grozījuma iesniegt 24. un 18. 15. oktobrī varbūt tās mēs to varētu arī iesniegt plenārsēdē. Jāņem vērā to, ka šis grafiks ir ļoti cieši un tādēļ mūsu devums ir ļoti ātri jāizstrādā. Liels paldies par to, ka jūs attiecīgi tolerējiet un esat iecietīgi noskaņoti par šo ļoti ciešo grafiku. Liels paldies! Un es tagad atkal došu vārdu Pablo, kā arī došu iespēju viņam vadīt šo sēdi. Paldies! Por favor, continuamos con el punto 11. Tad turpināsim, kolēģi. Nākamais darbkārtības punkts ir Eiropas pusgads. Nu, mums laiks būtībā ir beidzies, un tādēļ bez liekas kavēšanās dosim vārdu referentam Žampolu Lūzu. Priekšsēdētāji kungs, paldies! Šoreiz tiešām būs aizslēgtām uh, durvīm sanāksme un nepieļausim nekādus uh, izņēmumus. Uh, strādāsim tad vienā mierā. Izteikšos īsi gan kolēģu, gan tulku labā. Tik daži vārdi par uh, Eiropas pusgadu. Jūs jau esat saņēmuši informāciju rakstveidā. Atgādināšu, ka te runa par e, ekonomisku, sociālu un valstu parādu krīzi un ka ir lieli riski, ka problēmas no vienas valsts var viegli pārnesties arī uz citām valstīm. Eiropas e, pusgadā esam veikuši otro koordinēšanas um, <clears throat> iniciatīvu un kopā kopā ar kolēģi Peres mēs arī gribētu ciešāk pieturēties pie viņa pieņemtajiem lēmumiem. Ziņojums, kas ir jūs atspriekšā, atspoguļo manu iepriekšējo saziņu ar ēnu referentiem, un tajā ir atspokļot viņu izteiktie priekšlikumi. Atkārtinām, ka Eiropas eh, pusgads ļauj Eirozonā ņemt vērā un mazināt eh, valsts negatīvās situācijas pārnešanos uz citām valstīm. Uh, Te ir runa par to, ka ir vēlme uzlabot gan valstu eh, konkurētspēju, gan eh, izaugsmi, gan radīt darba vietas. Uzsveram, ka šīs rekomendācijas nav paspartu rekomendācijas. Tas ir specifiski vērstas, lai rādītu konkrētus pasākums, lai atrisinātu konkrētas problēmas, un mēs gribam izvairīties pilnīgi noteikti no vispārīgiem apgalvojumiem, kas neko nepanāk. Tālāk. Eiropas pusgadā vajadzētu spēt konkretizēt struktūrāls reformas, kas jāveic, lai panāktu izaugsmī eh, makroekonomiskā līmenī visā Eirozonā. Lūdzam komisijai rūpīgi pārskatīt eh, agrākās rekomendācijas un veikt izvērtējumu, kas varētu noderēt nākamajā plānošanas posmā. Un Eh, gribam arī iekļaut atsauci uz seštiesību aktu paketi. Visbeidzot, aicinām visas eh, iesaistītās puses ātri vienoties pār divu tiesību aktu paketi un eh, tād gatavoties uz jauno trialogu par šiem diviem tekstiem, tā skaitā par vienu, man, kurā es esmu referents. Un tātad ziņošu jums par kolēģi ieteikumiem Uh, atkārtojot, ka dažas no domām uh, tika iesniegtas uh, vēlāk pār noteikto termiņu. Paldies, Gozē, kungam. Ferēra kundze sociālas grupas vārdā lūdzu. Paldies. Iesākumā no visas sirds vēlos teikt paldies Gozēs kungam par to, ar cik lielām rūpēm viņš ir sagatavojis šo tekstu, balstoties uz notiekošo dialogu ar ēnu referentiem. Un ir tīpaši liela pateicība viņam par to, ka šis dialogs ir produktīvs. Viņš ne tikai klausās, viņš arī ņem vērā to, ko mēs sakam, un tas viss ir redzams arī dokumentā. Tādēļ vēlreiz liels paldies par ļoti pozitīvo un konstruktīvo darbu stilu. Es šim priekšlikumam varu piekrist daudz vairāk nekā sākotnējamam. Ir pāris lietas, kuras es tomēr vēlētos vēl pamainīt. Es eh, visticamāk 3., 9. un 10. punktā nebūtu tik entuziastiska, bet tās ir tie politiskas nianses, un esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt vienošanos par šiem punktiem. Mēs varētu domāt arī par rekomendācijām, kas ir izteikts kā uh, dalībvalstīm. Iespējams, ir jāizceļ tas, ka ir uh, jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu un krāpniecību. Jo sagatavojot budžetu, tas ir nozīmīgi, lai izvairītos no sociāla netaisnīguma rašanās. Jā, tiks pieņemtas reformas, mēs nevēlamies, lai tās novāst pie lielākas nevienlīdzības. No otras puses, Eirozona ir jāskata kopumā, Tādēļ ir jāizsaka rekomendācijas ne tikai valstīm, kurām ir problēmas un kurām ir e, jāpielāgojas jaunajām situācijām. Mums ir jāskata situācija plašāk, mums jāstās uz valstīm, kurām ir līdzekļu pārpalikums, lai tās varētu to izmantot šo labvēlīgo situāciju. Un tāda ir, eh, tāds ir rezultāts analīzei, ko mēs eh, eh, veicām pēc sešu tiesību aktu dokumentu pakotnes pieņemšanas. Un uz to nebūtu jāskatās kā uz pasākumiem, kas tiek uzspiesti, kas ir uh, ļoti stingri un neelastīgi. Tā nav. Mums ir jāveic izvērtējums šo pasākumu efektivitātei. Jāskatās uz pasākumiem, kas tiek piedāvāti konkrētām valstīm, un varbūt, ja kāda liela kaimiņu valsts sāk ciest no recesijas, tad šie pasākumi ir jāpārskata. Reizēm tiek piedāvāti pasākumi, bet tie nedarbojas pietiekami labi vai nedod vēlamo rezultātu. Uh, Tādēļ eh, nepieciešams nedaudz detalizētāk to aprakstīt. Un, tā, protams, nedrīkst šos pasākumus izveidot pārāk stingrus un nelastīgus. Ir jābūt iespēja tos pielāgot, ņemot vērās iegūtos rezultātus. Eh, tik tā man ierosinājumi, šis teksts ir ievērojami uzlabots un paldies Gozēs kungam par konstruktīvo un uh, auglīgo uh, gaisotni, ko viņš ir radījis, un es ceru, ka šī vienprātības uh, viedokļu meklēšana turpināsies līdz pat dokumentu veiksmīgai pieņemšanai. Un mēs arī noteikti vēl nāksim uh, klājā ar dažiem grozījumiem. Paldies! Paldies! Un tagad Gulāga kundze lūdzu. Paldies! Paldies Šanam Polam par paveikto darbu. Izteikšos pavisam īsi, jo jau ir vēls, un visu pēc, pēcpusdienu jau runājam par to, kā uzlabot ekonomisko pārvaldību. Šķiet, ka mēs visu laiku veļam uz augšu kā sīzīs akmeni, un tas tik turpina mums krist atpakaļ uz galvas. Bet, nu, ķeroties pie izskatāmās problemātikas, ir jāvelk paralēls ar Marijānas ziņojumu, jāņem vērā, kas tajā ir piedāvāts, un lielā mērā piekrīt, ka jāatceras arī par divtiesību aktu paketi. Atkārtošu Elīs tikko teikto. Manuprāt, ka cīņai pret nodokļu nepaksāšanu mums vajadzētu domāt ne tikai par budžetu papildināšanu, bet arī domāt, kā varētu optimizēt šo visu sistēmu mums, eh, lai panāktu lielāku līdzsvaru, vajadzētu precīzāk eh, apzināties reālo situāciju. No manas puses viss vēlu panākumus šanam polam tālākā darbā. Paldies, Silvija! ECR grupas vārdā. Neredzu nevienu pārstāvi. Labi. Tad zaļo grupas vārdā lūdzu pārstāvēju iespēju izteikties. Paldies! Atvainojiet! esmu nedaudz apslimusi īstajā brīdī. Nu, jebkurā gadījumā paldies uh, referentam. Mēs pilnībā atbalstam Eiropas pusgada konceptu un mēs uzskatām, ka tas veicinās eh, labāku ekonomisko pārvaldību Eiropas Savienībā, bet uh, mēs uh, domājam, ka ir nepieciešams pieslīpēt šo doku, dokumentu, ir zinām nelīdzsvari, kas ir jānovērš Es uh, minēšu konkrēti dokumentā. Pirmais. Nevajadzētu dalību valstīm tikai prasīt, lai tiktu ievērota disciplīna attiecībā uz valsts izdevumiem. Būtu arī jāaicina īstenot atjautību eh, fiskālo konsolidāciju lai pastiprinātu Eiropu zonu un visu 27 valstu teritoriju. Tas nav pārāk atjautīgi, un tas neatspoguļo faktisko ekonomisko situāciju valstīs. Tātad ne tikai stingru konsolidāciju, bet arī atjautīgu un elastīgu, kas ņemtu vērā konkrētu situāciju atsevišķās valstīs. Otrakārt, mēs uzskatām, ka dažas no rekomendācijām nav pietiekami līdzvarotas, piemēram, pensiju samazināšana un sociālo izdevumu samazināšana, tāpat arī citas lietas, kapitāla iegūmi, piesārņojums un citas uh, jomas būtu jāņem vērā šo rekomendāciju izstrādes laikā. Un pēdējais komentārs, tā kā laika nav daudz, uh, būtu jāpatur atšķirības starp mērķiem un pasākumiem. Tas bija Bereskundas ziņojumā un arī jūsu sākotnējā ziņojumā. Tas ļautu dalību valstīm iegūt politisko telpu, vienlaikus ievērojot visas Eiropas Savienības mērķus. Paldies! Liels paldies Turunenes kundzei! Un tagad goe eh, pārstāvi šķiet, ka nav. Eh, Lodvigsena kungs ir pieteicies runāt. Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Ja tā, tad lūdzu, dariet to man zinām. Liels paldies! Es vēlētos vispirms arī uzsvērt problēmas, uh, bet arī pastāstīt nedaudz par tātad šo kopildu par Eiropas pusgadu. E, protams, ka tas izklausās ļoti jauka, bet vienmēr šeit ir attiecīgajās problēmas, kuras vajadzētu attiecīgi novērst. Pirmā ir tas, ka šeit ir attiecīgi, ka komisija savos uh, valstu specifiskajos ieteikumos, attiecīgi te jau arī runā par tarifiem, kas attiecās uz darbinieku samaksu. Manuprāt, tas jau ir tikai valstu ziņā to vajadzētu atstāt. Uh, Un šeit, attiecīgi, komisija aicina dalību valstīm samazināt šos um, atalgojumu. Mēs to nevaram uztvert, ka tas varētu būt pieņemams. Ja runājam par atalgojumu tarifiem, tad tā ir valstu ziņā, un tas arī, attiecīgi, darba tirgus viena no galvenajām funkcijām, un jebkāda iejaukšanās šādā autonoma, autonomijā, tas, attiecīgi, negatīvi ietekmē arotbiedrību tiesības, un tas arī, attiecīgi, ir ierakstīts Eiropas konvencijā un arī attiecīgajās normās jomās, ja mēs runājam par, par pamatiesībām. Un parlamentā mēs arī vienmēr esam aizstāvējuši šo tarifu autonomiju, jo it īpaši, ja mēs runājam par sešu pakotni un divu dokumentu pakotni, un komisijai patiešām šeit vajadzētu iekļaut attiecīgos grozījumus. Un tad run, runājot par, par Eiropas pusgadu, tad šeit ir nepieciešams uh, Uh, skaidri arī uh, fokusēties uz attiecīgiem pasākumiem, kad izvairās no nodokļu apmaksāšanas, vai arī krāpšanos, kā piemēram uh, nodokļu krāpšu, krāpšanās gadījumā, attiecīgi arī negatīvi ietekmē mm, ekonomikas situāciju, un šeit ir nepieciešams, lai komisija izstrādātu attiecīgi labākus pasākums, lai apkarotu šo krāpšanos ar uh, nodokļiem vai to nemaksāšanu. Un tādēļ, attiecīgi, to vajadzētu arī uzsvērt šajā pusgadā. Lielas paldies Ludvigsona kungam! Tagad vārds uh, Svenam Gīgoltam. Izteikšos īsi un izteikšos vāciski, lai, lai, lai labāk saprast arī Žāns Pols. Liels paldies! Šeit jau arī tika uzsvērts viens aspekts šajā dokumentā, tieši tas, ka, ka šeit uh, attiecīgi tikai daļēji tiek um, izpildītas tātad uh, valstu apsolītās reformas. Tātad šis saraksts, kur daļai tiek izpildīts, tas, uh, tas neizklausās īpaši labi. Uh, Un aiz šo, šī saraksta būtībā slēpjas tas, ka dalība valstis gan, gandrīz vispār neizpild šos solījumus, un tādēļ šīs valstis tiek iekļaut šajā sarakstā, bet patiesībā viņi neko vispār nav veikuši, lai attiecīgi izpildītu savus solījumus. Un šīs valstis bieži vien atrodas tikai uz uh, robežas, un vienkārši komisija neuzdrošinās iekļaut kādā citā sarakstā. Un tādēļ būtu ļoti labi, ja. Uh, mēs um, paļautos uz šo robežu. Un otrs uh, faktors, uh, kur vajadzētu uzsvērt skaidrāk, ir tas, ka Eiropas pusgads e, ir pilnībā saistīts ar e, Eiropa 2020, un šeit arī vajadzētu uzsvērt uz il, ilgspējīgu nodarbinātību un izaugsmu, un šeit vajadzētu arī iekļaut citus 2020, Eiropa 2020 mērķus. E, lai tos vajadzētu arī to iekļaut arī valstu tātad šajās stratēģiju dokumentos. Un ja mēs runājam par šo aspektu, šeit arī ir um, attiecīgi nelīdzvarot, nelīdzvarotības aspekti. Ļoti bieži ir tas, ka ļoti daudzas uh, nevalstiskās organizācijas un aktori šajā procesa laikā būtībā pazūd. Kā, piemēram, nu, tā tad arī Eiropas uh, nabadzības izskaušanas organizācijas bieži agrāk piedalījās šajā procesā, bet pašlaik viņi vienkārši atsakās piedalīties šajā procesā, jo būtībā neredz, ka šeit vispār kaut kāda jēga būtu piedalīties šajā procesā. Es, protams, to varu saprast. Un tādēļ es uzskatu, ka šeit ir ļoti svarīgi mēs, kā Eiropas Savienības pārliec, ka mēs šeit pieturamies pie uh, vienlīdzības un līdzsvarotības un ka mēs iekļaujam visus Eiropas 2020 stratēģijas un mērķus, lai vienkārši, un manuprāt, šeit nav nekāda pretruna, bet vienkārši jānostiprina šie mērķi. Paldies! Liels paldies, Sven! Un noslēgumā vārds. Kosēs kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai pāris komentārus izteikšu, es pāris grozījumus izlasīšu un attiecīgi arī iekļaušu šajā dokumentā. Es, protams, esmu vienmēr gatavs. Uh, uh vienmēr ļoti labas diskusijas un debat, uh, debatas um, uzsākt. Lielas paldies! Perdon, gracias a todos, recordar. Lielas paldies visiem, saka priekšstādātājs. Atgādinu, ka grozījums varat iesniegt līdz 11. septembrim, debates notiks 26. datumā, balsojums komitejā 8. oktobrī. Plenāra sēdē tas būs 22. oktobrī. Lielas paldies un tiekamies rīt! See you.